Bene, allora iniziamo subito. Colleghi. La, la collega Merkis che interverrà sulle sostanze radioattive. Kolēģe Merkis runās par uh, radioaktīvajām vielām dzeramajā ūdenī. Merkis, kundze, lūdzu jums vārds. Thank you, uh, thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu. Runājot par radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī, es gribēju paust saraitinājumu, ka Eiropas komisijai īstenībā vajadzēja uh, apkopot visas normas, kas attiecas uz dzeramā ūdens kvalitāti un uh, Ja komisija to iekļaus Eiropas Savienības līgumā, tad īstenībā mums būs ļoti maz pilnvaru, mums nebūs demokrātiskās kontrolas iespēja un nebūs iespēja izmantot koplēmumu procedūru. Sabiedrības veselība ir jautājums, kas ir svarīgs visiem pilsoņiem, un tas, protams, tiešā veidā skar arī mūsu Eiropas Savienības tieši vēlētos pilsoņu pārstāvis. Tieši tādēļ es uzskatu, ka komisijai ir jāpievērš uzmanība Eiropas parlamenta viedoklim, lai pārskatītu šo direktīvu. Ja mēs runājam par īstenošanu, esmu nobažījusies ka dzeramā ūdens direktīvā paustās normas joprojām nav pilnībā īstenotas, un es ceru, ka komisija savu darbu veiks nopietni un atbildīgi. Protams, ir daudz likumdošanas aktu, kas attiec tieši uz ūdeni, uh, un tie ir jāsaskaņo arī ar uh, dzeramā ūdens direktīvu. Ja mēs runājam par uh, radioaktīvo vielu direktīvas iekļaušanu citā aptvērumā, tas īstenībā varētu apdraudēt uh, turpmāko šī likumdošanas akta likteni. Protams, mēs vēlamies caurskatāmību, mēs vēlamies vienkāršot likumdošanas procesus. Tādēļ um, uh, komisijai ir jāparūpējas, lai dzeramā ūdens direktīva tiktu iekļauta citā likumdošanas aptvērumā un lai varētu parūpēties arī par um, gruntsūdeņu pasargāšanu no radioaktīvā piesārņojuma. Jāsaprot, ka, piemēram, dzeramais ūdens tiek izmantots arī pārtiks produktu radošanā un tādēļ ļoti svarīgi ir izmantot augstas kvalitātes ūdeni. Ja mēs runājam par iedzīvotājiem, dalību valstīm ir jāievieš pasākumi, lai garantētu, ka pilsoņi būtu regulāri informēti par dzeramā ūdens kvalitāti. Un dalību valstīm arī ir jāiekļauj informācija par radioaktīvo vielu klātbūtni ūdenī um, savos reģistros, lai garantētu to, ka ir pieejama vispusīga informācija par dzeramā ūdens stāvokli. Ja dalība valsts savus uzdevumus neveiks pietiekam labi, tām ir nekavējoties jāatjauno dzeramā ūdens kvalitāte un jānovērš jebkādi riski, kas varētu skart pilsoņu veselību. Un es uzskatu, ka regulāra direktīva pārskatīšana ir nepieciešama un vismaz uh, Mm, ik pa pieciem gadiem komisijai vajadzētu pārskatīt eh, veikumu, ņemot vērā zinātnes attīstību. Es domāju, ka mums kā deputātiem, tiešiem pilsoņu vēlētiem pārstāvjiem ir jābūt labāk iesaistītiem kopīgajā darbā, lai varētu garantēt eh, mūsu pilsoņu veselības eh, aprūpi pēc augstākiem standartiem. Paldies! Paldies! Breizīnas kungs tagad. Děkuji vám, paní předsedající, za slovo. Eh, Jā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es patiešām augstu vērtēju to, cik enerģiski ir strādājusi referents kundze. Viņa ir pamatīgi izpētījusi šo jautājumu, un es uzskatu, ka daudzi viņas priekšlikumi tomēr īstenībā nav uh, pietiekami lietpratīgi. Un oriģiāla, oriģināla teksta versija gal galā panāks tieši to pašu. Bet uh, priekšlikumā ir arī vērtīgas lietas. Es gribēju piedāvāt septīto grozījumu par otro pantu, tas man ir paprātam, un es gribēju arī, lai būtu pievienots cits definīcijas, jo pagaidām to trūkst. No otras puses, devītais grozījums man nav prātam. Domāju, tas ir lieks un varētu pat uh, sagādāt pārpratums. Tas pats attiec arī uz 11. grozījumu. Man šķiet problemātiski šeit eh, jaukt kopā tādus eh, tekstus, kas ir balstīti uz atšķirīgiem juridiskiem pamatiem. Bet, ja mēs runājam par būtību, šāda priekšlikuma īstenošana, eh, protams, nākt par labu mūsu pilsoņiem, bet es labāk gribētu, lai šis teksts tiktu izvērtēts, lai to izvērtētu juristi, un es pats iesniegšu arī grozījumus. Paldies par uzmanību. Grāce. Paldies. Aula kungs. Madam President. Holas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. E, Judits Mērkeses darbs patiešām ir um, cieņas vērts, un es varu viņai piekrist uh, daudzējādā ziņā. Es domāju, tas ir ļoti uh, sarūktinoši, ka jautājums, kas ir tik svarīgs, uh, mūsu pilsoņiem un mūsu pilsoņu veselībai tiek iekļauts Eiroatom līguma aptvērumā, nevis, piemēram, eh, nevis tiek balstīts uz tādu juridisko pamatu, kas ļautu mums eh, izmantot koplēmumu procedūru, bet mēs pārstāvam pilsoņus, un eh, šis jautājums tiešā veidā ietekmē viņu veselību. Mums ir jābūt konsekventiem, un mums ir jāparūpējas par tādu homogēnu normu īstenošanu visās dalību valstīs bez izņēmuma. Komisijai vajadzētu būt eh, tādai brašākai un um, apņēmības pilnākai, lai parūpētos par uh, dalību valstu mm, īstenošanas kapacitāti, lai dalību valstu šo lēmumu īstenot pēc iespējas labāk. Es varu piekrist referentei, ka ūdens, kas tiek izmantots pārtikas ražošanā ir arī jāiekļo šajā direktīvā. Radioaktīvais piesārņojums īstenībā var būt ļoti atšķirīgs, un tas ir atšķirīgs no tā piesārņojuma, par kuru mēs parasti runājam, piemēram, par baktērijām, salmonellu un cita veida piesārņojumu. Un, ja jūs, piemēram, pārtikas produktus izaivielas paraizi apstrādājat, tad šāds baktērijas ir iespējams iznīcināt, piemēram, attiecīgi laiku tās, attiecīgi laiku produktu vārot, bet radioaktīvas vielas jau tā nav iespējams iznīcināt. Tādēļ ir jāparūpēs, lai ūdens, kas tiek izmantots pārtiks produktu ražošanā, ir tikpat augstas kvalitātes ūdens kā mm, dzeramais ūdens, ko izmantojam ikdienā. Un tiek runāts arī par eh, pakļaušanu, par eh, ilgtermiņa un īstermiņa ietekmi uz cilvēkiem. Es domāju, ka ir eh, šāda piesārņojuma ietekme jāplūko patiešām no abiem skatu punktiem. Un uh, ja tiek runāts par sabiedrības informēšanu, eh, pārāk daudz tekstā nav runāts, es domāju, komisijas tekstu pārāk daudz nav runāts par caurskatāmību. Un caurskatāmība ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, lai, piemēram, mēs eh, varētu garantēt, ka pilsoņi uzticas pārtiks produktu kvalitātei, ka viņi saprot, ka viņi dzer un uh, ēd kvalitatīvus produktus. Es uzskatu, ir eh, jāspēcina normas, kas attiecas uz neatbilstību. Domāju, ka to vajadzētu ieviest kā obligātu prasību, ja, piemēram, eh, ūdens ir piesārņots. Un dalību valstīm ir jāparūpējas, eh, ka pastāv citi ūdens piegādes avoti, ja, piemēram, eh, ūdens krā, kādās ūdens krātuvēs ir konstatēts radioaktīvais piesārņojums. Un visu beidzot, es gribu teikt, ka uh, referentes izvēlētais virziens man šķiet ļoti veiksmīgs, un ja mēs vēl to papildināsim ar labiem grozījumiem, tad mēs varēsim izstrādāt tādu ļoti labu likumdošanas aktu. Un mums vajadzētu turpināt atgādināt komisijai, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs mūsu pilsoņiem. Te mēs nerunājam tikai par kaut kādiem tehniskiem eiro atomu. Uh, parametriem. Nē, šis ir jautājums, kas patiešām ir jāplūko no cita redzes leņķa. Paldies! Paldies! Jānsena kungs. Tomēr nē. Eh, gribēju atvainoties, saka priekšsēdētāji, vairāk eh, neviens cits kolēģis nav lūdzis vārdu, tādēļ došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es esmu Jansen kungs no enerģijas ģenerāldirekcijas, strādāju eh, tieši nodaļā, kas eh, pēta ar radioaktivitāti saistītos jautājumus, un gribēju nedaudz eh, pakavēties pārdomās par šo dokumentu. Es gribēju teikt, ka deputāti visā visumā mm, augstvērtēja mūsu darbu, īstenībā direktīvi ir jāpieņem, un eh, šis jautājums ir saskaņots ar Eiroatomu līgumu, jo mēs uzskatām, ka ir, tas ir uh, patiešām atbilstošais juridiskais pamats. Mēs nešaubāmies, ka turpmākajās diskusijās eh, ar padomi mēs eh, runāsim arī par parlamentu grozījumiem. Es uzskatu, ka eh, referentes piedāvātie grozījumi lielā mērā sasaucas ar komisijas priekšlikumu, um, tiek uh, labāk formulēti daži apsvērumi un dažas normas. Un, protams, mums ir vēl, um, vēlreiz jāpārskata teksts, lai saprastu, vai visur ir izmantotas atbilstošās definīcijas un formulējumi. Mēs centāmies izmantot um, to pašu, uh, tos pašus formulējumus, kas bija 1998. gada direktīvā. Es augstu vērtēju tos grozījumus, uh, kur ir runāts par ūdeni, kas tiek izmantots pārtiks ražošanā. Tie ir grozījumi numur 4 un numur 8. Otrajā pantā mēs runājām par visām definīcijām un uh, izņēmumiem, kas bija minēti 98. gada direktīvā, un šeit nekādu pretrunu nav. Tātad šeit ir uh, runāts par pārtiks rūpniecībā izmantoto ūdeni, un 7D pantā tiek runāts uh, par. Uh, Dažādu paraugu ievākšanu, ja tiek runāts par uh, pārtiks rūpniecībā izmantoto ūdeni. Uh, Un patiešām definīcijām ir jābūt nepārprotamām un uh, attiecībā uz 9. pāntu esmu nedaudz rezervēts. Tāpat kā 4.1 pāntu, kur ir rakstīts, uh, bez jau kādām radioaktīvām vielām, neradot eh, apdraudējumu cilvēka eh, veselībai. Mēs nekad nevarēsim garantēt, ka eh, piemēram ūdenī nav necik radioaktīvo vielu, un šādā veidā formulējot grozījumu, es nedomāju, vai mēs patiešām kaut ko panāksim. Tāpat nesmu pārāk sajūsmināts par to, ko lūdza e, referenta un iepriekšējā runātāja, ka proti nekavējoties ir jāuzsāk pasākumi, ja dalība valsts neievēro direktīvā noteikto, bet mums ir jārunā arī par tiem parametriem, kas tika minēti 98. gada direktīvā, un tur netika minēts atbilstības princips. ja, piemēram, dalība valsts var pietiekami labi pamatot, kādēļ kaut kas nav izpildīts, tad ir pieļaujams atkāpes. Un es nezinu, vai dalība valsts patiešām nekavējoties sāks pasākums, jo komisija uz to norādīs. Tālāk man ir, protams, caurskatāmība un atskaitīšanās par ūdens kvalitāti tie ir apsveicami principi. Uh, Un ir 36. Eh, pants līgumā, kurā ir norādīts, ka dalību valstīm ir jāsniedz informācija par dzeramo ūdeni. Eh, tas ir minēts arī komisijas ieteikumos un ir arī sagatavots attiecīgais juridiskais pamats. Referente neatsaucas uz kodola drošību es atvainojos, eh, referenta atsaucas uz 2009. gada kodola drošības eh, direktīvu, bet īstenībā mm, tā ir direktīva, kas attiec tieši uz kodola elektrostacijām un eh, līdzīgām iekārtām, bet uh, šajā uh, dokumentā šādai atsaucei īsti nav ko meklēt, un es domāju, ka atsauc uz Eiroatomu līguma attiecīgiem pantiem nāktu tomēr par labu šajā gadījumā. Paldies. La Paldies. Vārds referentei. Yes, uh, dear colleagues. Dargie kolēģi, Paldies par komentāriem. Paldies arī Eiropas komisijai. Mūsu viedokļi pilnīgi noteikti atšķiras dažos jautājumos. Nu, pie tā vēl būs jāpiestrādā un jāparaugās, vai iespējams rast kādu kompromisu, vai arī varam vienkārši skaidri nobalsot par to, kādā virzienā doties. Paldies Holas kundzei par atbalstu attiecībā uz izvēlēto virzienu, un paldies, ka uzskatāt, ka cilvēku veselība ir jāiekļauj um, šajā darbības uh, jomā, un jāizskata arī um, šis jautājums, nestoties to, ka pa, galvenā atbildīgā komiteja par to parasti ir Envi, un nestoties arī uz to, kā tas ietekmē um, ātomu drošību. Rēģējot uz komisijas komentāriem, mūsu viedoklis atšķiras par um, juridisko bāzi. Es esmu skaidri paudusi lūgumu apvienot visu, kas attiec uh, uz um, dzeramo ūdeni un um, attiecībā uz Eiropas uh, parlamentā uh, kompetenci, nevis runājot par Eirātom. Bet jūs projām uzstājat, ka Eirātom uh, nolīgums ir pareizā bāze. Nu, tas mums vēl ir jāapspriež savā starpā, un tad varēsim atgriezties pie jums ar tālākiem komentāriem vēlāk. Paldies! par atbalstu, skaidri runājot par pārtikas nozari, par pārtikas ražošanas nozari, ka ir nepieciešams to skaidrāk, caurskatāmāk atsaukties eh, šai direktīvā. Ņem vērā jūsu šaubas par to, vai ir nepieciešams iekļaut atsevišķus pantus šeit, un, e, piemēram, atsauce uz to, ka pilnībā brīvs no radioaktīvām vielām. Jūsu loģiku sapratu, ka galvenais jautājums ir par vārdu pilnīgi brīvs no. Uzskat, ka pie šīs teksta redakcijas vienkārši tad nepieciešams papildus piestrādāt. Noslēgumā ūdens kvalitāte. Es saglabāju eh, savu nostāju un atgriežamies pie jautājuma par Eirotam eh, nolīgumu. Ūdens kvalitāte pilnīgi noteikti eh, ir jautājums, ko jāskat Lisabonas līguma kontekstā. Sakiet, vai tikai ātoma aspekta dēļ to iekļauj Eirātom um, bāzē? Nu, sakiet, lūdzu, tad kas ir svarīgāk? Cilvēku veselība, uh, ūdens kvalitāte vai ātomu jautājumi. Es uzskatu, ka tam, kas ir svarīgākais, vajadzētu arī nosvērt svaru kausus uh, sev par labu. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēku veselība ir vissvarīgākais aspekts visā šai jautājumā. Paldies! Paldies uh, kolēģei Merkies! gribētu atgādināt jums, kā grozījumus jāiesniedz līdz otrdienai, 11. septembrim, pusdienlaikam. Tas ir gala termiņš grozījumiem. Paldies! Un tagad ķeramies klāt nākamajam darba kārtības punktam. Došu vārdus Werneram Langem par koncesijas līgums lēšanu tiesību piešķiršanu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šodien diskutējam par uh, ITRE komitejas atzinumu, kas attiecas uz Žuvana kunga ziņojumu, ko, kas ir tapis uh, eh, IMKO komitejā. Pēc jau desmit gadus ilgušām diskusijām komisija gatavo direktīvu par koncesiju līgumu slēgšanu tiesību piešķiršanu. Es uzskatu, ka direktīvu vajadzēja pieņemt jau sen, bet ir vairāki, e, kas e, ļoti apņēmīgi vēršas pret šo direktīvu. Žvena kungs ļoti e, rūpīgi un apņēmīgi strādā, viņš atbalsta šo direktīvu, un es uzskatu, ka viņš atrodas uz pareizā ceļa. Bet, protams, ir jāiesniedz arī vairāk grozījumi ņemot vērā to, cik uh, svarīgi ir šie koncesiju līgumi katrai dalību valstī, to saka arī komisija, un apmēram 60% no uh, visiem līgumiem ir tieši koncesiju līgumi. Un ja mēs runājām par uh, konkursiem, par dažādiem līgumiem, par celtniecību, ir eh, ļoti skaidri noteikumi arī attiecībā uz valsts pasūtījumu. Un šīs normas ir derīgas visā Eiropas Savienībā, bet koncesiju gadījumā tā nav. Komisija piedāvā tādu divpakāpju procedūru pirmām kārtām ir uh, jābūt konkursam, ja tiek piešķirtas koncesijas, uh, piemēram, celtniecības nozarē, kas uh, pārsniec 5 miljonu vērtību. Attiecībā uz pakalpojumu koncesijām šeit tiek piedāvāts robežas no 2,5 līdz 5 uh, miljoniem un ir uh, iekļauts arī informēšanas saistības. 20. Eh, jūnijā es eh, sagatavoju savu atzinumu un 28. jūnijā eh, es arī norādīju uz šo nodalīšanu, bet es piedāvāju, ka vajadzētu samazināt šo summu attiecībā uz pakalpojumu koncesijām līdz 2,5 miljoniem. Es uzskatu, uh, ka ir jāparūpējas, lai arī MVU varētu piekļūt eh, koncesijām un lai arī MVU, kas um, saņems koncesijas par mazākām summām, um, uzņemtos saistības sniegt informāciju. Un bieži vien ir tā, ka dalību valstīs um, koncesiju piešķīrēji uh, neņem vērā Eiropā esošās normas un, piemēram, um, Rainlandā, Rainzemē, Pfalcā eh, federālajā pavalstī tika izsludināts konkurss attiecībā uz eh, Nürburgring eh, šo sacensību trasi, un viņi vispār neņēma vērā Eiropas Savienībā m, mm, spēkā esošās normas, un savos grozījumos es esmu to norādījis. Šādas atsaucas ir jāievieto arī direktīvā, ka, piemēram, nākotnē ir jāievēro uh, līguma normas, ko ir apstiprinājuši vairāki Eiropas Savienības tiesas spriedumi. Tātad eh, koncesiju piešķīrējiem ir jāparūpējas par to, lai koncesijas, kuru vērtība ir zemāka par direktīvā uh, noteiktajām netiktu diskriminēts. Īstenībā mēs šeit runājam par tādu lielu likumdošanas caurumu arī attiecībā uz cita veida valsts pasūtējumiem, un es ceru, ka Žuvēnu kungs ņems vērā man grozījumu. Tālāk. Esmu sagatavojis 55 grozījumus, protams, visiem tagad nepieskaršos, bet kā mēs varam precizēt juridiskus terminus? Komisija Runājot par uh, koncesiju nodavām, teica, ka procedūru var pārtraukt, ja, piemēram, cena laika gaitā mainās un uh, budžets pēkšņi vairs neatbilst tam, kas uh, tika piedāvāts uh, koncesiju piešķiršanas brīdī. Uh, Tātad, piemēram, eh, ja vērtība šeit tā patvaļīgi tiek noteikta, mums ir jāsaprot, vai beig beigās koncesija līgums tiks noslēgts. Mēs te runājam par nodokļu maksātāju naudu, un ar to nevar rīkoties tā patvaļīgi. Tas ir eh, ļoti smalki jākontrolē. Un ir jāparūpējas, eh, ka, lai piešķirot koncesijas, visiem uzņēmumiem būtu iespēja piedalīties konkursā. Un es piedāvāju. Uh, šeit notiek 20% robežu, ja, lai, piemēram, pasūtījums niedzējs nevarētu uh, pats izvēlēties pēc savas gribas un patikas uzņēmums, kur piešķir šīs koncesijas. Tālāk runājot par pārāk uh, zamām summām, arī uh, tas neatbilst uh, priekšlikuma garam. Budžets. Die äh, Grenze von 20% ist ebenfalls. Tas tādā gadījumā piedāvās vairāk juridiskās drošības un uh, būs mazāk iespēju manipulēt ar likumdošanas aktu. Tālāk tiek runāts arī par izmaksu aprēķiniem, un komisija ir tik apņēmis pilni samazināt CO2 izmešus. Uh, Tādēļ piedāvā, ka visas dzīves cikla izmaksas ir jāņem vērā, aprēķinot koncesiju izmaksas, ņemot vērā arī ražošanas izmaksas. Tātad, tāpat kā citas izmaksas, eh, kas ir saistīts ar klimatu seku novēršanu. Es šo formulējumu svītroju, jo man tas šķiet neatbilstīgs, un arī ražošanas izmaksas svītroju. Tās šeit nav ko meklēt ja mēs runājam par kādu gala produktu vai kas ir radies eh, koncesiju rezultātā, kā tad jūs to varat pierādīt? Tas ir milzīgs birokrātiskais sloks, tādēļ šo atsauces svītroju. Ja mēs runājam par eh, dažādiem eh, iekšējiem līgumiem un darījumiem, Es šeit neesmu vienasprāts ar komisiju, bet eh, ir arī citi, kas uh, vēršas pret direktīvu. Es teicu, ka šādus iekšējos darījumus mēs nevaram aizliegt, bet eh, ir jābūt konkrētiem ierobežojumiem. Un ja, piemēram, 80% no darījumi ir noslēgti, ņemot vērā tādu iekšējo informāciju un sadarbojoties viena uzņēmuma robežās, tad ir jābūt ierobežojumiem. Ir 2006. Eh, gada Eiropas Savienības tiesas spriedums, un balstoties uz to es noteicu sliekšņu vērtību. Proti, šādā uzņēmumā drīkst būt 10% privātās iesaistes, piemēram, Altmark uzņēmums, eh, Saksija, Vācijā, Anhaltē eh, izmantoja šādas, eh, šādu privāto finansējumu par 5% un eh, Eiropas Savienības tiesa sprieda, ka šeit tomēr netika pārkāptas koncesiju tiesības un es piedāvāju šo privāto finansējumu pacelt līdz 10% lieksnim. Tālāk. kā var ievērot visas juridiskās normas, ņemot vērā Eiropas Savienības likumdošanā noteikto. Ir pilnīgi skaidrs, ka tie, kas pārkāpja eh, likumus, piedāvājot koncesiju, var tikt izslēgti no procedūras. Bet, ja mēs runājam par tarifu līgumiem, uh, Cik lielam ir jābūt šādam pārkāpumam, vai runājot par koncesiju piešķiršanu, ir iespējams uh, iejaukties arī tarifu līgums lēkšanā? Man šķiet, tas uh, īsti šeit nav atbilstoši, un tādēļ es saku, ka ir iespējams uh, no procedūras izslēgt tādus uh, uzņēmumus, kas ir uh, veikuši, piemēram, smagus darba tiesību pārkāpumus uh, vai tā tālāk. Tādā veidā esmu apkopojis savus 55 grozījumus. Es domāju, man šķiet, ka ziņojums jau tagad tiek tulkots, varbūt jau tas ir pārtulkots citās valodās. Es neesmu iepazinies ar citām versijām. Uh, Es esmu savu atzinumu sagatavojis līdz 20. Eh, jūnijam, esmu sagatavojis eh, grozījumus līdz noteiktajam termiņam, un es ceru, ka kolēģiem līdz septembrim būs pietiekami daudz, lai strādātu pie grozījumiem. Žuēna kungs eh, IMKO komitejā varēs to izskatīt vēl pēc tam, viņam arī būs pietiekami daudz laika, tā ka mums arī ir pietiekami daudz laika, lai vēlreiz konsultētos, apspriestos un. Uh, diskutējot, mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, īstenībā e, iestādes var darīt e, to, ko tās vēlas, arī veid, izsludinot valsts pasūtījumu, bet ja tiek piesaistīti privāti līdzekļi un ja e, līguma vērtība pārsniedz 2,5 miljonus, tad ir jāievēro Eiropas Savienības normas. Protams, nevajag iesaistīt privātos līdzekļus, bet ja tie tiek iesaistīti, tad pasūtījuma sniedzējam ir jāievēro normas, ir jāiz, jābūt skaidriem izvērtējiem kritērējiem, ir jābūt caurskatāmībai un procedūrai ir jānorisinās saskaņā likuma burtu un gāru. Paldies! Grācer, kolēģa Lang! Paldies kolēģim Langena kungam! Merkīs kundze ir pieteikusies. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies kolēģim par plašo saturīgo prezentāciju. Un ir daudzi komentāri, pie kuriem mēs varēsim turpināt tālāk darbu, jo es pievienojos jūsu viedoklim par mērķi, ka ir e, jāsamazina birokrātija un jāpadara situācija vienkāršāka. Turklāt, pēc jūsu komentāriem esmu eh, pievērsusies komisijas CO2 trakumam. Un, e, lai arī e, jāatzīst, ka man patīk šīs e, satraukums par CO2 jautājumiem, bet pilnīgi noteikti mums izdosies par to noturēt ļoti interesantas pārunas un paraudzīties, vai iespējams nonākt pie kāda kompromisa vidusceļa vai arī joprojām saglabāsim atšķirīgus viedokļus. Runājot par direktīvas saturu, manuprāt, tagad vajag direktīvu, un es nesu pret direktīvu kā esošo izvēlu. Uzskat, ka mums vajag kopīgu juridisko ietveru koncesijām. Un runājot par koncesijām virs zināma līmeņa, tās var ietekmēt iekšējo tirgu, līdz ar to tās ir jāregulē ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Komisijas priekšlikumā ir aprakstīta procedūra un precizējumi, kas stiprinās tiesisko noteiktību koncesiju tirgu. Tomēr, un te mūsu viedoklis ir vienāds, ka vajag lielāku elastību. Te priekšlikumā ir jāapskata procesu, procedūra un e, skaidri jādefinē darbības e, lauks. Bet parlaments bieži pieļauj kļūdu, ka mēs pievēršam uzmanību detaļām, aprakstot jautājumu kā, un nekoncentrējamies uz mērķi, kas jāsasniedz. Es gribu paturēt prātā mērķi rezultātus un detaļas, un, bet tāpat laikā neatteikties no procedūras. Mums nevajadzētu katrā ziņā te radīt lieku birokrātiju, pārāk detalizēto izskatīt, jo vietējās un reģionālās pašvaldības jau satrauc, ka eh, ar šo varētu notikt tas pats, kas eh, ar citām direktīvām, ka tās būs pārāk sarežģītas. Mums ir jārada brīvība izstrādāt politikas, eh, un tāpat laikā garantēt tiesisko noteiktību. Jautājums jautājumus par to, kā, piemēram, ir jāpublicē līgums, piemēram, cik ātri tas jādara. Tāpat es domāju, ka eh, Langena eh, atzinuma projektā ir svarīgi apzināties jautājumu par eh, koncesiju sliekšņa mazināšanu no 5 līdz 2,5 miljoniem. Ko tas, kā tas ietekmēs iekšējo tirgu? Saistībā ar to ir jāatceras, ka nepieciešams politikai būt eh, draudzīgai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, īpaši krīzes laikā. Ja slieksnis ir augsts, tad e, ir iespējams noturēt vairāk koncesijas bez oficiālā konkursa, un līdz ar to tiem vieglāk var piekļūt eh, MVU. Līdz ar to es gribētu paturēt slieksni 5 miljonu apmērā. Tāpat es gribētu pārbaudīt esošo priekšlikumu uh, un paraudzīties, vai tajā tiek paredzēta gan liela elastība uh, publiskajām iestādēm izstrādāt konkrētas normas skatījumos, ja tām šķiet, ka tādas vajag. Es īsti uh, tad uh, pievēršoties, redzu, ka komisija nosaka 5% kā totālo komis, ka, koncesijas uh, um, apjomu, ko var mainīt uzskatu, ka no abām pusēm mēs sūtam signālu, ka nepieciešama lielāka elastība, un tieši pie tā mums vajadzētu turpināt strādāt. Lielas paldies! Ja vairāk eh, runātāji pieteikušies nav, šķiet, ka tā, tad, tad, tad dod vārdu komisijai. Vai kāds no komisijas eh, ir mūsu vidū? Lūdzu, vārds jums. Paldies! Šīs komitejas vispārējais eh, atbalsts mūsu priekšlikumam vai kopumā domāja par to, ka ir jāstrādā direktīva, eh, ir atzīmēts, un tad es neatbildēšu uz visiem izskanējušiem jautājumiem, bet es gribētu norādīt uz pāris aspektiem. Runājot par uh, sliekšņiem, ņemam vērā jūsu viedokli, paldies referenta kungs, bet es gribētu tomēr piekrist jūsu kolēģei, ka doma ka sliekšņi tiktu nosprausti augstāki, tik, tas tika darīts, lai ņemtu vērā saprātīgu izmaksu aspektu. Mēs gribam vienādu administratīvo slogu visām pusēm, kas iesaistās konkursā, īpaši pievēršot uzmanību MBU. Protams, ka mēs gribam tiesisko noteiktību un vienu vienotu vērtību. Tāpat mēs gribam panākt vienkāršošanu. Ja vērtības būtu atšķirīgas atkarībā no koncesiju veida, tas nozīmētu, ka iespējams potenciāli e, valsts iestādes varētu nedaudz mēģināt apiet likumu ar līkumu un atrast kādu koncesiju, kas īstenībā ir pakalpojumu Uh, koncesiju, bet tā to uh, stādītu uh, priekšā kā darba koncesiju un apgalvotu, ka te var izvēlēties zem pieciem miljoniem um, vērtību, lai arī uh, pakalpojumu koncesijas uh, uz tām direktīvi netiec. Uh, nākamais jautājums ir koncesijas paša definīciju. Komisija piekrīt, ka definīciju jāuzlabo un jāpadara skaidrāku. Pie tā jau šobrīd strādājam. Rēģējot uz citiem uzdotajiem jautājumiem, piemēram par to, vai varētu papildus eh, iemeslus izņēmumiem, ņemot vērā eh, darba, eh, likumus, sociālus apsvērumus un tā tālāk vai citus jautājumus, kas varētu ļaut mainīt koncesijas. Tāpat, kā runājot par in-house uh, privāto dalību, kā tas varētu būt pieņemam līdz 10%. Visi šie jautājumi jau ir tikuši apspriesti, runājot pār plašāku valsts iepirkumu reformu veids, kā nonāksim pie šo jautājumu atrisināšanas beigu, beigās, runājot par valsts iepirkumiem, tiks ņemts ārā arī runājot eh, mūsu diskusijās par koncesijām. Visbeidzot, es gribētu jūsu komiteju, tāpat kā visu parlamentu kopumā, aps, eh, eh, jums apliecināt, ka jūsu atzinums mēs ņemsim vērā. Komisija jau šobrīd sadarbojas ar parlamentu, kā, protams, arī ar padomi cenšoties nonākt pie visiem pieņemama dokumenta. Paldies! Tagad es gribētu teikt, ka uh, jau vakardien konstatēju, un arī šodien tā jādara, uh, ka ir pieteikušies deputāti, kas vēlas izteikties pēc komisijas. Nu, tāda kārtība nav uh, īsti laba, kolēģi. Lūdzu, centieties uh, kopumā izteikties pirms komisijas. Mēģināsim ievērot uh, noteikumus. Vispirms izskatās deputāti un pēc tam komisija atbild. Pretējā gadījumā radīsim uh, nevajadzīgu sajukumu darbā. Bet vēl vārds, eh, lūdzu, atvainojiet, eh, es gribētu izteikties par izņēmumiem, eh, gadījumā, ja netiek ievēroti darba, vīdes, likumdošana un sociālie aspekti, tas ir ļoti svarīgi, bet vajadzētu pievērsties arī apakšu uzņēmējiem, jo dažkārt uzņēmumi paši visu vainu uzliek uz apakšu uzņēmēju, saka Henning kungs, un paši neuzņemas neuzņemas nekādu um, vainu. Jā, paldies, saka priekšsēdētāji, tiešām jūs izteicāties īsi. Referenti. Äh, Gribēju pateikties kolēģiem eh, par viņu ierosinājumiem. Es tikai runāju par dažiem grozījumiem, jo īstenībā ar tiem varat iepazīties arī rakstiskā veidā. Un es arī esmu izniedzis tāds grozījums, kas nāktu par labu MVU, runājot par šiem sliekšņiem. Par to noteikti vēl ir jāapspriežas. Es piedāvāju savādāku sliekšņu vērtību, ņemot vērā komisijas priekšlikumu 2,5 līdz 5 miljoni plus informēšanas saistības. Tas ir 27. un 28. pantā runāts. Nu, vai nu mēs atsakamies no informēšanas saistībām, vai mēs uh, un mainām uh, šo sliekšņu vērtību, vai arī to nemainām. Uh, Es eh, esmu gatavs diskutēt. Tagad es runāju tieši ar sociāldemokrātu kolēģi, kas, ja mēs runājam par pilnajām izmaksām, mums ir jāsaprot, eh, kādu vērtību noteikti. Domāju, ka iespējams atrast risinājums un par pārējo runājot esam pietiekami ambiciozi, un eh, tas, par ko mēs lemsim, ir jāņem vērā uh, atbildīgai komitejai. Es gribu sagatavot savu atzinumu tā, lai atbildīgā komiteja var to pilnībā pārņemt un lai to varētu atbalstīt deputātu vairākums parlamentā. Un esmu gatavs arī ar prieku izskatīt kolēģi grozījumus septembra mēnesī. Paldies! Raportē! Liels paldies referentam! Jau zināt, ka grozījuma iesniegšanas gala termiņš ir 11. septembra pusdienlaiks, un tagad es minūšu pauze pirms, eh, elektron... pirms balsošanas. Divi minūtes. Atvainojiet, divas eh, minūtes, divu minūšu pauzīt. Bene, possiamo iniziare. Labi, kolēģi, turpināsim darbu. Vēl mirklīt uzgaidīsim, lai visi kolēģi varētu atnākt un ieņemt vietas. Allora, passiamo ai voti. Ķersimies klāt balsošanai. Eh, pirmkārt, energoefektivitāte direktīvas projekts. Balsosim par tekstu kopumā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Eh, pieņemts. Tagad elektroniski balsojam. Gala balsojumā sākam balsot. Zem. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Sāksim no sākuma. Šķiet, ka ir radušās kādas tehniskas kļūmītes, ne visiem bija gatavas eh, balsošanas kartiņas. Sākam no jauna. Balsojam! Beidzam balsot! 42 par, Tātad 42 pār, neviens nav pret, divi atturējušies. Apsveicam! Tagad balsojam par uh, rezolūcijas priekšlikumu. Uh, lūdzu, sākam balsot. Ekjūza. Beidzam balsot. 42 par, neviens nav pret, divi atturējušies. Pieņemts, sveicām referentu un visu komiteju. Allora, passiamo al punto successivo. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. attiecībā uz Erasmus visiem Savienības programmu izglītības apmācības jaunatnes un sportjomā. Tātad 47. kas par, kas pret, kas atturās, 48. par, pret, atturās pieņemts, 49. kas par, kas pret, atturās pieņemts, 50. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts, 51. kas par, kas pret, atturās pieņemts, 52. kas par, pret, atturās. Man šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Es uh, paredzēju, ka būs pār, bet nu pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār, 16 pret, 52. grozījums pieņemts. 53. grozījums, kas pār? Pret, atturās pieņemts. 54. kas pār? Pret, atturās pieņemts. 50 piektais grozījums kopā ar trešo grozījumu, kas pār pret atturās pieņemts. 56. kas pār pret atturās pieņemts. 4. grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. 57. kas pār pret atturās pieņemts. 5. grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. 58. kas par pret atturās pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 61. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 7. kas par pret atturās pieņemts. 62. kas par pret atturās pieņemts. 63. par pret atturās noraidīts. Astotais grozījums, kas par pret atturās šķiet noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par astoto grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pār 23 pret, bet iznāk līdz ar to noraidīts. Otrais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 65. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Trešais grozi, kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 68. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 11. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 12. kas par pret atturās pieņemts. 70. kas par pret atturās pieņemts. 71. kas par pret atturās pieņemts. 72. ārmutis grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 73. kas par pret atturās pieņemts. 13. kas pār pret atturās pieņemts. 74. grozījums ar motisku grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. 75. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 76. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 4. kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 78. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 79. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 15. grozījums, kas par pret atturās. Man šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojam par 79. grozījumu, ja nemaldos, eh, priekšsēdētāji atvainojas. Nē, atvainojiet, kolēģi, balsojam par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 81. kas par, pret, apturās, pieņemts. 82. kas par, pret, atturās, pieņemts. 83. kas par, pret atturās pieņemts. 80, 83. pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojam. Kjūža. Beidzam balsot. Vēl Nībler eh, kundze. Es gribēju teikt, ka es esmu par, jo aizmirsu balsošanas kartīti. Paldies. 24, 20, 25, 22. 24 pār 22 pret, tādā gadījumā pieņemts. Tas bija 83. ja nemaldos, saka priekšsēdētāji. Tagad 84. grozījums, kas par pret. Atturās pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 17. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 86. grozījums, kas par pret pret atturās pieņemts. 87. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 88. kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 89. kas par, kas pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, labi, ja vēlaties, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam. Hjūža. Beidzam balsot. Astoņpadsmit pār, divdesmit septiņi pret, noraidīts. Deviņdesmitais grozījums, kas par, pret, apturās, noraidīts. Astoņpadsmitais, kas par, kas pret, apturās, pieņemts. Deviņpadsmitais, kas par, pret, apturās, pieņemts. Divdesmitais, kas par, pret, atturās noraidīts. 21. kas par, pret, atturās noraidīts. 22. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. 23. grozījums, kas par, pret, atturās noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 23. grozījumu. Lūdzu, balsojam. Emendamento 23, votazione. Par 23. grozījumu beidzam balsot elektroniski. Pieņemts. 25 pār, 20 pret. Tālāk 91. grozījums, kas par? Pret. Atturās pieņemts. 24. kas par? Pret. Atturās pieņemts. 92. ar mutisko grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. 25. kas par pret pret atturās pieņemts. 26. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 27. grozījums, kas par pret atturās. Man šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Balsojam! Beidzam balsot! 23 pār 23 pret, Nīblers kundze pret, tātad noraidīts. Būtu noraidīts arī ar 23 pār 23 pret, bet tā ir 23 pār 24 pret. Pāriem pie nākamā 28. grozījums, kas par priekšsēdētāji atvainojas. Vēl 93. par to jānobalso, kas par pret atturās noraidīts. 28. kas par pret atturās noraidīts. 29. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 94. kas par pret atturās pieņemts. 95. grozījums ar mutisku grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. 30. grozījums, kas par pret atturās. Man šķiet noraidīts, bet uh, pārbaudīsim Pārbaudīsim elektroniski. Jūža. Beidzam balsot. 26 pār 21 pret šajā gadījumā ir uh, apstiprināts. 31. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 32. kas par pret atturās pieņemts. 33. kas par pret atturās ir jāpārbauda. Nav skaidrs, vai um, ir vairākums par. Pārbaudīsim elektroniski balsojam par 33. Beidzam balsot. 26 pār 21 pret pieņemts. 96. grozījums, kas par pret pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 98. grozījumu. Vai nē, tas ir noraidīts. Tātad 20 pār, 26 pret, 98 noraidīts. Pārējiem pie 97. prosījuma ar motisko grozījumu, kas par pret atturās. Arī te jāpārbauda elektroniski, arī paskaidrošu kādēļ. Turpina mainīties uh, cilvēku balsošanas um, tendences, tā kā, tāpēc balsojam elektroniski. Beidzam balsot 25 pār, 20 pret, pieņemts. Pāriem pie 98. grozījuma, kas par pret atturās pieņemts. Nē, pārbaudīsim elektroniski. Par 98. balsojumu tad. Beidzam balsot. Noraidīts 24 par 24 pret. Jo Nībleras kundze ir balsojusi pret bez elektroniskās kartnieces. Tālāk 34. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 35. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 36. kas par, pret atturās. Atvainojiet, kas par? Pārbaudīsim elektroniski. 36. grozījums. Balsojam elektroniski. Kjūza. Beidzam balsot. 26 pār, 19, 20 pret, pieņemts. 37. grozījums, kas par? pret, atturās pieņemts. Pārbaudīsim gan elektroniski vēl 37. grozījumu. Beidzam balsot. 27 pār 21 pret. Ir ieradusies Nībleras kundzes eh, kartīte, tā tad ir saņemta, tā tad 27 pār 20 eh, pret. Labi, pārējām pie nākamā pirmais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 38. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētāji, pieņemts man šķiet, bet pārbaudīsim vēl elektroniski. Beidzam balsot. 27 pār 21 pret. Pieņemts. 39. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 40. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 41. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 42. grozījums, kas par pret pret atturās pieņemts. 43. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 44. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 45. kas par pret atturās pieņemts. 46. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Pārējām pie gala balsojuma. Balsosim elektroniski, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār, 4 pret, 3 atturējušies. Ieņemts. Sveicu referenti. Tagad esam beiguši balsošanas sadaļu. Pārējām pie nākamā Eh, darba kārtības punktu. Pirms tam vēl paldies uh, referentei un tagad izskatīsim Cavela uh, kunga um, atzinumu par enerģētikas ceļu vēc 2050 enerģiju nākotnē. Un uh, kolēģi, kas nepiedalās nākamajā darba kārtības punktā, lūdzu pamatiet zāli klusām.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 Sveicam Turmes kungu. Labi. Vārds Cevilas kundzei. Dov'è la collega Zadela? C'è? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σε αυτή τη φάση της έκθεσης... Priekšsādātājs kundze. Να πάρω το χρόνο. Es īstenībā pat nevēlējos pārāk garu runāt. Un negribu arī ļaunprātīgi izmantot kolēģi pacietību. Jūs esat iepazinušies ar ziņojumu uzmetumu. Pašreiz Es gaidu grozījumus, kas tiks sagatavoti. Gribēju pateikties sekretariātam, manam palīgam Konstantinusam par izrādīto atbalstu, tad, kad gatavoju ziņojumu. Priekšsēdētājs kundze, man vairs nav ko teikt. Es labprāt gribētu uzklausīt kolēģis. Herzlichen Dank. I don't understand because you have not your... Priekšsēdētājs kundze. Es nedzirdēju, jo jūs nebijāt ieslēgusi mikrofonu, saka Reila kungs. Paldies, paldies Cavēls kundzei par ziņojumu. Gribēju teikt, ka viņa ir paveikusi patiešām labu darbu, mēs varam iesaistīties debatēs, un domāju, es būtu atbilstoši pateikties arī komisijai pretēji daudziem dokumentiem, eh, ar ko esmu iepazinies pēdējo gadu laikā, beidzot mēs esam saņēmuši dokumentu, kas uh, ir tāds labs un pamatīgs. Tiek eh, atspoguļot arī dažādi scenāriji, kas ir papildināti ar faktisko materiālu, un tas mums uh, ļauj labāk pieņemt lēmumus, ko tad mēs īsti darīsim. Nav tikai formulēti visādi mērķi par katru cenu, Uh, lai uh, sagādātu pamatīgu darbu gan politiķiem, gan pilsoņiem, gan visiem pārējiem. Protams, mums ir jāsaprot, vai šie scenāriji mums ir paprātam vai nē, vai mums ir jāuzdod papildus jautājumi, bet tas, ko komisija ir paveikusi līdz šim, ir patiešām uzteikšanas vērts darbs. Tas bija pirmais, ko gribēju teikt. Gribēju teikt, ka arī ziņojums ir ļoti vērtīgs, un te ir minēti vairāki punkti, kas ir ārkārtīgi būtiski. Es piekrītu Zavels kundzei, ka konkurence, apgādes drošība ir galvenie jautājumi, kas jāaplūko enerģētikas politikas kontekstā. Mums ir jāsaprot, vai šo rīt, ceļa karti var izmantot, lai mēs saprastu, uh, vai galu galā nav iespējams vienoties par vienu galveno mērķi un tad uh, pakārtot tam eh, mazākus mērķus. Es domāju, ka viens, viena no galvenajām problēmām pagātnē bija tāda, ka mēs nospraudām vienlaicīgi daudz mērķus, papildinājām ar tādiem pasākumiem, kas bieži vien bija pat pretrunīgi un tieši šī iemesla pēc bieži vien nesasniedzām savus galvenos mērķus, jo pārāk daudz jau to bija un tos nospraudām pārāk daudz vienlaicīgi. Ja mums ir jāvienojas par to, vai CO2 samazinājums ir galvenais mērķis, ko vēlamies sasniegt, un ja mēs gribam saprast, ko mēs vēlamies sasniegt laika gaitā, mums ir jāatbild uz šiem jautājumiem ziņojumā un jāsaprot, ka ir vairākas metodes un instrumenti, kā sasniegt nospraustos mērķus. Ja mēs runājam par dažādiem uh, energoavotiem, tad eh, īstenībā ehm, tā nav mūsu kompetence, tā ir dalība valstu kompetence, kāda enerģija izmantot. Un ja mēs gribam CO2 samazināt, un ja tas ir tik būtisks mērķis, ja tā ir prioritāte, mums ir jāsaprot, ka ir tāda energoavota, kas rada vairāk izmešu un tāda, kas rada mazāk. Un tālāk, ja mēs runājam par tautsaimniecību, par cilvēkiem, cik daudz izmaksu tas viss rada. Pēdējo mēnešu un gadu laikā mums noteikti vajadzēja saprast, kā atbalstīt ekonomiku, tautsaimniecību, lai varētu veicināt izaugsmi. Un tādēļ ir jādomā arī par eh, to, kā pasākumi, kas ir ieviesti energosektorā, tiešā veidā ietekmēs ekonomisko attīstību. Un jāsaprot, vai tie ir bijuši prātīgi un viedi pasākumi. Ja mēs runājam par atjaunīgiem Energoavotiem noteikti ir jāuzdod jautājums, kā mēs varam paaugstināt energoefektivitāti vislētākajā veidā. Tas, Es esmu pārliecināts, ka tas, ko dalību valstis dara tieši tagad, varbūt nav pašas, tās varbūt neizmanto pašas efektīvākās metodas. Mēs eh, bieži vien pieredzam, ka dalību valsts iz, izsviež ārkārtīgi daudz naudas, bet nemaz tik daudz nesana, nesasniedz. Uh, Un komisijai mēs esam vairākas reizes teikuši, varbūt, ka vajag runāt par energo jautājumiem, energo efektivitāti visā Eiropā, nevis tikai dalību valstīs atsevišķi. Mums ir uh, rūpīgi jāiepazīsts ar visām šīs ceļa kartes sadaļām un jāsaprot, ar kādu instrumentu palīdzību varam sasniegt mums visiem svarīgus mērķus. Es esmu ļoti pateicīgs Eh, ka šeit tiek runāts arī par slānekli. Jā, tas ir ārkārtīgi grūts jautājums, un ja mums ir nepieciešams eh, paaugstināt savu neatkarību, tad mums ir jādomā par to, kāda resursi ir eh, apgūstam Eiropas Savienībā. Varbūt, ka šos resursus ir iespējams izmantot saudzīgāk pret vidi un arī uh, radot mazāk izmaksu. Mēs nesakam, ka tas nav iespējams, bet, protams, ir um, bieži vien pārāk, viss tiek eh, zīmēts pārāk tumšos toņos un tiek runāts tikai par riskiem. Ja mēs gribam paaugstināt energoapgādes drošību, mēs saprotam, ka daudzas valsts izmanto ogles kā galveno energoavotu, bet ja CO2 mērķis ir galvenais mērķis, tad mums ir jāsaprot, ko īsti darīt. Tad ir nepieciešams, eh, nepieciešams piemēram, šis oglekļa piesaists un uzglabāšanas mehānisms, lai varētu samazināt eh, radītos izmešus. Visi šie jautājumi ir ļoti cieši savstarpēji saistīti, un es esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka tiek piedāvāts alternatīvas Eh, Cavēls kundze atsaucas arī uz konkrētiem faktiem, un es domāju, ka varbūt mēs pat varētu vienoties par, varbūt mēs pat varētu panākt vienprātību, un mums jau nevajadzētu te ziņojumā paust kaut kādas vēlmes, nē, mums ir jāprūpēs par to, lai pēc iespējas īsākā laikā, par, pēc iespējas zemākām izmaksām mēs varētu panākt maksimālo efektu. Gribēju pateikties Cavels kundzei par veikto darbu un eh, ceru, ka sadarbība turpināsies tikpat veiksmīgi arī turpmāk. Paldies. Van Bremts kundz, lūdzu. Thank you, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Pašā sākumā gribēju pateikties uh, referentei par sagatavoto ziņojumu. Tas ir ļoti labi pārdomāts, strukturēts, un tur ir minēti īstenībā visi galvenie uh, aspekti, kas ir jāņem vērā. Un tas sniedz arī ļoti labu pārskatu par galvenajām prioritātēm. Es gribēju pateikt, ka mēs pārāk eh, mm, izplūdušā veidā esam eh, formulējuši savus vēlmes, ko mēs īsti vēlamies sasniegt. Komisija ir ieskicējusi daudzus scenārijus, eh, pieejamā informācija ir ārkārtīgi saistoša, bet e, trūkums ir tāds, ka Komisija nav uh, piedāvājusi izvēli, bet mums ir jāizvēlas, mums ir jāizšķiras, mums ir uh, jāizveido likumdošanas ietvars, nejaucieties dalībvalstu kompetencēs. Mums ir jāpasaka, ko mēs gribam sasniegt, un tas varēs uh, panākt tādu labāku stabilitāti tirgos, kur mēs investēsim, kādās jomās, kur ir šis potenciāls, kādas tehnoloģijas ir vērts attīstīt. Un tad, protams, tas varēs piesaistīt arī investīcijas. Protams, mums ir jāparūpējas par priekšlikuma um, uzlabošanu, lai tas kļūtu ambiciozāks. Daži piemēri. Trešajā punktā referentes kundze ļoti pareizi norāda, ka ir saista saistības starp enerģētikas nākotni un politiskajām izvēlēm, un ka, protams, ir jāparūpējas par uh, izkļūšanu no krīzes un ir jāatjauno Eiropas Savienības konkurētspēja. Jūs norādāt, ka 2020. gadam paredzētie mērķi ir jāsasniedz, un dalību valstīm ir e, daudz vairāk jācenšas, lai tos sasniegtu. Bet varbūt eh, runāsim skaidrāku valodu, tātad kas ir jāsasniedz 2020. un 2030. gadā, kādi ir mērķi CO2 samazināšana, energoefektivitāte, atjaunīgie energoavoti, eh, tātad šie mērķi 20, 20, 20, kā mēs tos formulējām. Protams, mums par to vēl ir jādiskutē, vai tie būs 30, 40, 50 procenti. Tas varbūt eh, daudz skaistāk izklausās nekā 20, 20, 20. Es domāju, ka mēs savā politiskajā grupā vēl apspriedīsimies, un mērķiem ir jābūt gana ambicioziem. Ja mēs esam kaut ko panākuši pagātnē, eh, nospraužot šos 20, 20, 20 mērķus, tad īstenībā daudzas dalībvalstis ņēma vērā šos mērķus un apņēmās vairāk naudas investēt atjaunīgos energoavotos. Tālāk, ko var dalīt, darīt valsts sektors? Tas ir minēts 5. un 17. punktā. Protams, valsts sektors ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu īstenot šos centienus, un referentes kundze norāda, ir jāparūpēs, lai valdošās struktūras būtu efektīvas, lai tās labi darbotos, un ja šīs struktūras darbojas pietiekama labi, ir jāgarantē, lai arī tirgus būtu caurskatāms un labi funkcionējuši, bet varbūt mums ir jāspēr vēl solīt tālāk. Uh, valdībai pirmām kārtām ir jāveic koordinējušais darbs, bet tai jābūt arī aktīvai un jāatbalsta tirgus. Protams, tādēļ ir jāizveido skaidra vīzija, ko mēs īsti vēlamies sasniegt. Protams, ir jāizveido nepieciešamā infrastruktūra, lai valdības varētu darboties pēc iespējas aktīvāk. Tālāk, no regret iespējas. E, tā ir viena no interesantākajām sadaļām šajā uh, ceļu kārtē. Neskatoties ne uz ko, mēs investējam energoefektivitātē, un es uzskatu, ka šī no regret iespēja uh, ir tāds ļoti uh, skaidrs princips. Tālāk, atjaunīgie energoavoti mūsu mērķiem ir jābūt ļoti skaidri formulētiem. Uh, priekšsēdētājs kundze, būtu ļoti jauki, ja mēs varētu kādreiz arī tā detalizētāk runāt, eh, nevis visu laiku tikai par kaut ko runāt ļoti vispārīgi, bet, nu, centīšos varbūt runāt ātrāk, lai iekļautos sev atvēlētajā laikā. Uh, Tātad, ja mēs runājam par lielajiem projektiem, mums ir jārunā nevien par lielajiem projektiem, tādiem kā Ziemeļjūras projekts vai šīs jūra atrodošās, jūrās atrodošies eh, vēja ģeneratori, mums ir jādomā arī par mazākiem projektiem. Jā, oglekļa piesaiste un uzglabāšana, tas ir ļoti svarīgs princips, eh, svarīgs mehānisms, par to mums ir jārunā. Es zinu, ka ažiotāža ir pietiekami liela un eh, šim mehānismam ir jāpievērš uzmanība, bet mums ir arī jāsadala jāsadala prioritātes, ne jau eh, šī piesaista un uzglabāšana par katru cenu. Mums ir jāsaprot, ar kādu tehnoloģiju to vislabāk var panākt un kuros sektoros. Nu, paskatīsimies eh, kā varēs uzglabāt, eh, piesaistīt un uzglabāt oglekli, izmantojot arī gāzi kā enerģiju. Jā, priekšsēdētais kundze, laikam man tagad uh, ir jābeidz runāt, bet ļoti žēl esmu sarūktināta, ka par tik būtisku jautājumu man ir tagad jāizsakās pāris minūšu laikā. Paldies. No, guardi che ha parlato 5 minuti e mezzo, non 2 minuti. 5 ar pus minūtes. Un nevis divas. Jums bija daudz laika. Nākamā runātāja. Holas kundze. Paldies! Paldies, eh, referentē. Es eh, piekrītu tam aspektam, ka mums ir eh, jāsaprot šīs trīs lietas - atjaunojamie energoresursi, efektivitāte un saistība, starpsavienojamība. Tas viss to atspoguļo. Tas ir šīs sistēmas būtībā. Šīs politikas pamatakmeņi ir tāda, ka rūpniecībai ir nepieciešama, nepieciešama investīcija drošība. Mums ir nepieciešams, lai šī politika to nodrošinātu. Dekarmonizācijas scenāriji ir tādi, ka šajās jomās vajadzētu vairāk nekā 50% atjaunojumu energoresursu līdz 2050. gadam. Izmaksas šajā jomā samazinās, un tas ir visnotaļ veiksmīgs stāsts. Ir arī ļoti daudz eh, darbu, kas ir, eh, darba vietu, kas ir eh, radīti šajā jaunojamo energoresursu sektorā. Ši, šajā nozarē vairāk cilvēku strādā nekā uh, ogļraktovju industrijā. Es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgi. Un es domāju, ka līdz 30. gadam mēs varētu jau sasniegt visnotaļ labus rezultātus, un tas arī dotu signālu industrijai kopumā un veicinātu konkurētspēju. Mums ir jāsaprot tas, ka ja mēs to nedarīsim, tad atjaunojamie energoresursi nekur nepazudīs, bet tie pazudīs no Eiropas, jo globālā līmenī atjaunojamie energoresursi pieauga. Līdz 17. gadam būs eh, globāli aptuveni 40% atjaunojamo energoresursu. Taču vairums no tiem nāk no jaunajiem tirgiem, nevis eh, no OECD valstīm. Līdz ar to mums ir jārada skaidrs signāls industrijām, ražošanai par to, ka ir iespēja veidot darba vietas šeit, lai, tie, lai tas neaizplūstu uz citiem tirgiem. Runājot par oglekļa dioksīdu, ir ļoti labi ziņojumā redzēt eh, šādus aspektus un ir jānodrošina tas, ka tas ir īstenots dalību valstīs, lai tas eh, tiktu tiešām eh, sniegtu pēc iespējas labākus rezultātus. Infrastruktūra neapšaubām ir ļoti būtiska. Laba savietojamība ir ļoti būtiska, lai varētu sabalansēt šos atjaunojumos energoresursus, lai varētu tas viss eh, funkcionēt un lai tas eh, visā Eiropas Savienībā šis eh, tirgus būtu saistīts. Tīri fiziski ir jāsaprot, ka ļoti bieži atjaunojumā enerģija ir jā atbalsta ar citiem enerģijas avotiem. Un vislētāk um, to ir darīt, uh, nodrošinot starp uh, savienojamību, un uh, sevišķi tas to ir iespējams darīt, piemēram, Norvēģijā. Gāzei ir loma īstermiņā kā īslaicīgam risinājumam, taču mums ir jāaptur prātā, ka, ja mēs vēlamies pilnīgu dekarbonizāciju līdz 2050. gadam, tad tas ir jau Eh, daļai jāsasniedz 30. Eh, gadā, līdz ar to gāze ir tikai izlaicīgs risinājums, pārējais risinājums. Un pamazām mums ir jāvirzās uz šo piesaistas un uzglabāšanas eh, tehnoloģiju izstrādi. Mēs vēlamies, lai gāze būtu elastīga. Mēs vēlamies, lai visa šī joma būtu elastīga, taču šajās tehnoloģijās, ja pastāv šī piesaista un uzglabāšana, tad uh, vairs nav šīs elastības, ir vai nu gāze, ko ieslēdz un izslēdz kā gāzes plīci, un tas ļoti ātri, vai arī ir jāizvēlas kāds cits variants, un nav vairs šīs elastības. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Runājot par šiem jautājumiem, un runājot arī par gāzes resursiem, tieši Arktikas vides ieva, apdraudētības ziņā. Es domāju, ka mums ir ļoti būtiski jāraugās uz šo jautājumu. Un visbeidzot par izmaksām. Ir um, nepareizs pieņēmums, ka atjaunojamo enerģiju pieaugums um, liks uh, kāpt arī cenām. Tas tā nav. Gāzes un naftas uh, imports ir galvenais iemesls. Un es tikai vēl pēdējo gribēju pateikt. Ir um, apvienotās karalistes uh, enerģijas izmaksas ir eh, sastāda tikai 20% sastāda atjaunāmās enerģijas. Līdz ar to mēs eh, šīs cenas saglabājām eh, augstas tādēļ, ka mēs joprojām esam atkarīgi no naftas un gāzes importa, bet tas nav tieši atkarīgs no atjaunojumām enerģijām. Līdz ar to mums ir nepieciešams risināt šo problēmu ne tikai klimatam, bet arī izaugsmai un energodrošībai. Paldies! Paldies, Turmes kungs. Paldies. Šis uzdevums ir ļoti nozīmīgs, jo enerģijas infrastruktūra ir 35, 40 vai pat 45 gadu cikla investīcijas, un ņemot to vērā, tie lēmumi, ko mēs eh, pieņemam šodien, ietekmēs eh, oglekļa dioksīda emisijas 2050. Eh, gadā, ja mēs šodien konstruējam šādu mm, ogl, ogļu spēkstaciju, tad ir jāsaprot, kāda būs rezultāta pēc 40-50 gadiem. Cik šādas stacijas mēs varam uzbūvēt, lai varētu īstenot mērķus 2050. gadā. Tas ir būtiski šo iemeslu dēļ, un tas ir būtiski arī tādēļ, ka elektrības, gāzes, infrastruktūras arī ir eh, ļoti sarežģīts jautājums, un tas pats attiecas arī uz ēku, uz ēkām. Ēku atjaunošana, kuru mēs pātrināsim ar energoefektivitātes direktīvu, tad tas eh, arī būs eh, visnotaļ ilgstošs process. Līdz ar to es varu tikai pateikties eh, komisijai par šo ļoti plašo, visaptverošo darbu. Protams, ļoti grūti detalizēt zināt, kas tieši notiks 2050. gadā. Līdz ar to šāda veida prognozes un modelēšana palīdz, taču es domāju, ka laika grafiks, kas ir visprātīgākais, būtu 2030. gads. Mēs aptuveni zinām, kādas tehnoloģijas varētu darboties 30. gadā. Mums ir saules enerģija, mums ir pastāvošās konvencijas, mēs varētu uh, zināt uh, atsevišķas uh, citas tendences, uh, taču lielu izmaiņu nebūs. Ja runājam par transportu, tad mēs varam zināt eh, aptuveni, cik būs elektrisko automašīnu un citu līdzīgu detaļu. 30. gadā mēs aptuveni modelējot varam noteikt, kāda būs situācija. Tāpat ir būtiski saprast, kādas eh, ir šīs modelēšanas eh, detaļas un iznākumi. Un pamatā tas būtu tā, ka ir trīs tā saucamās no regret uh, opcijas varianti. Tātad uh, energoefektivitāte vienmēr novedīs pie zemāka, zemākām izmaksām. Ja mēs esam efektīvāki, tad mums arī ir uh, mazāk jābūvē šo sistēmu. Līdz ar to efektivitāte vienmēr būs rok rokā ar mazākām izmaksām. Otrakārt, pat tad, ja ir liels uh, kodola scenāriju, kodola uh, Eh, kodola prakses eh, scenārijs, tad vienalga ir liels izredzes eh, tam, ka būs 50% atjaunojumu enerģiju. Un galvenais būtu saprast to, ka elektrosistēmas centrā, kas pašlaik ir ogleklis un kodolenerģija, tas pakāpeniski mainīsies. Tas varbūt nemainīsies pēkšņi, bet pakāpeniski tas pāries uz vēja un saules enerģiju. Līdz ar to ir jāsaprot, kāda būtu šī starpsavienojamība, un tā būtu pilnīgi noteikti jāpalielina. Tas ir saistīts ar komunikāciju un tirgus eh, veidošanu, un tas viss jau ir jāprognozē iepriekš. Šīs pārmaiņas ir pilnīgi noteikti jau jāprognozē savlaicīgi. Vēl viens vēstījums no šī Eh, darba ir tas, ka mēs tātad dodamies uz lielu en atjaunojamo ener energoresursu lietojumu uz eh, kodolenerģiju, taču izmaksas 2030. Eh, gadā ir statistiski aptuveni tādas pašas. Un tas arī ir ļoti būtisks vēstījums, jo tas nozīmē to, ka risks, kur mēs uzņemamies ar kodolenerģiju, un lielāks oglekļa risks, ko mēs uzņemamies ar um, šīm tehnoloģijām, tas pilnīgi noteikti neveicinās zemākas izmaksas, zemākas cenas. Un tādā ziņā atjaunojumā enerģija būtu risinājums, kas vestu pie cita rezultāta. Es domāju, ka mums vajadzētu analizēt tās detaļas, kas ir šajā modulēšanas darbā un mums būtu jāizveido vienprātība par to, kas tad būtu 2030. gada mērķos, kādas būtu politikas, kā piemēram tirgus veidošanas eh, jautājums, lai tirgus būtu elastīgāks. Lies, paldies! Grāce, kolēga Simas. Paldies, Smaskī, kungs. Liels paldies! Vispārīga piezīme. Ir skaidrs, ka šī strateģiskā plānošana un um, tās um, darbs um, sniedz ļoti daudz priekšrocību, jo tas ir garantijas investoriem, bet ir arī, zinām, ierobežojumi, jo ir tādi faktori, kas ir saistīti ar tirgu un tehnoloģijām, kas nav prognozējami. Tos neviens pašlaik nevar prognozēt. Pat tie cilvēki, kas uh, ir vislabāk aprīkoti ar prognozēšanas uh, tehnoloģijām, kā piemēram komisija. Šāda pieredze mums jau ir bijusi agrāk. Izmaiņas eh, tehnoloģijās un energo jomā ir ļoti nozīmīgas, un tās var krasi mainīties. Līdz ar to vajadzētu veikt elastīgāku strateģisko plānošanu. Sevišķi tad, ja mēs uh, saprotam to, ka mums ir tādi mērķi, kas ir ļoti tālajoši līdz 2050. gadam. Cilvēks kundzes eh, ziņojumā ir ļoti daudz priekšrocību, proti tas, ka viņi ir koncentrējusies uz eh, energo, enerģijas izmaksām un konkurētspēju uzņēmumu vidū. Viņa arī dzen ir uzsvērusi to, ka ir jādomā arī par ekonomisko pusi, par eh, dekarbonizāciju, tautsēmniecībā un ka ir jāpievēršas atjaunojumai energo, mm, eh, atjaunojumiem energoresursiem. Ir ļoti daudz dažādu pozitīvu aspektu šajā ziņojumā. Taču ir jāsaprot tas, ka ja nav adekvātu pasākumu, kā to īstenot, tad Eiropas ekonomika un tautsēmniecība no tā cies, cietīs, jo pašlaik ir tāda situācija, kur pastāv ļoti liela starptautiskā konkurence. Tautsēmniecība un jo īpaši patērētāji būs tie, kas cietīs visvairāk no visiem šiem pārāk ambiciozajiem mērķiem, kas nav īstenojami vienmēr dzīvēm. Pētījumi Vācijā par enerģijas e, cenām šajā kontekstā, kad tātad pieaugs e, aģenojumie energoresursi, ļoti skaidri norāda to, ka šāda veida politiskie lēmumi, kuri tiek pieņemti uh, neapdomīgi var izmaksāt ļoti dārgi, un tas nemaksā dārgi lielajiem ek ekonomikas uh, uh dalībniekiem, tas uh, izmaksā dārgi pašiem patērētājiem. Patērētājiem, kas uh, šo, visu šos pašlaik ir uz nabadzi, energo nabadzības robežas. Eiropai nav patiesas ietekmes uz to, kā dalībvalstis uh, organizēs uh, savu enerģētiku, taču iekšējais tirgus ir sevišķi būtisks. Ir nepieciešams, lai šis tirgus mums varētu sniegt lielāku konkurētspēju, bet tam ir arī jādod atbilde un skaidra atbilde uz to, kā mēs varēsim efektīvi izmantot atjaunojamos energoresursus un kā izmantot arī prognozējāmākus pro prognozējumākus resursus. Līdz ar to nepieciešama šī starpsavienojamība. Un ir jābūt arī diversifikācijai tirgo, lai nodrošinātu energodrošību. Energodrošība joprojām nav nodrošināta un garantēta visos Eiropas Savienības reģionos. Nobeigumā es vēlos teikt, ka šis ziņojums ir ļoti labs sākuma punkts. Ir skaidri noteikts, kādas ir prioritātes, taču nevajadzētu pārāk detalizēt. Uh, mūsu prognozes 2015. gadam, jo mēs vienkārši vēl nezinām, kādi būs būtiskākie faktori šajā brīdī. Varbūt būs ļoti būtiski pamatfaktori tajā laikā gan tehnoloģijās, gan tirgū. Paldies! Paldies! Esam noslēguši darbu ar ānu referentu. Jūs visi esat pārsnieguši 5 minūtes. Es eh, esmu saņēmusi 10 pieteikumus runāšanai. Es noslēgšu runātāju sarakstu un došu jums katram 2,5 minūtes tiem, kas nav ānu referenti. 2,5 minūtes katram. Runātājs saraksts ir noslēgts. Lūdzu. Kas Tiljo kundze? Paldies. Es centīšos iekļauties jūsu norādītajā sarunas laikā. Mēs um, varam gandarīti apsveikt šo ziņojumu, pat tad, ja vēl joprojām ir nepieciešams um, piestrādāt atsevišķos aspektos, tas ir ļoti sabalansēts. Proti, tas ir tieši tas, ko referentam vajadzētu darīt. Likumdošanas aktivitāte, darbības eh, enerģētikas eh, nozarē ir ļoti liela bijusi pēdējā laikā. Mēs eh, strādājam ar energo jautājumiem, un liela daļa to dosie, ko mēs skatām, ir saistītas ar energo jautājumiem. Šeit nav runa par likumdošanas eh, dosie, bet tas ir ļoti būtisks dosie. Tur tiek noteiktas galvenās vadlīnijas, kādas eh, ilgtermiņā pastāvēs eh, enerģētikas sektorā. Ir arī būtiski saprast to, ka, lai veidotu šīs nākotnes perspektīvas, ir nepieciešams iziet no pašreizējās situācijas, kas tātad ir tagadnēm. Un nevajadzētu to aizmirst. Ir jāuzsver viena lieta, un tā ir, ka ir būtiski padziļināt un attīstīt kopējo tirgu ne tikai konkurētspējas un tautsēmniecības iemeslu dēļ, bet arī tādēļ, lai nodrošinātu energo piegādes drošību. 2009. gada pakotne ir pareizi un atbilstīgi jātransponē. Ja tas tā nav, kā tas ir pašlaik, tad ir uh, jāatzīst, ka ir iztrūkuši posmi mūsu ceļā uz rezultātiem. Vēl viens jautājums, ko vēlējos uzsvērt, ir tas, ka 16. punktā es uzskatu, ka referente nepiešķir pietiekam lielu nozīmi tam, kādu var spēlēt šķidrinātā dabasgāze kā energoresurss Eiropā. Pirms citu vidusjūras koridoru veidošanas um, ir jāpaturprātā, ka ir valstis, kas ir veikušas uh, attīstību šajos um, un ir pietiekami daudz ieguldījušas šajos eh, gāzes resursos, un tas nav pietiekami daudz izmantots. Es domāju, ka ir jānodrošina šī starpa savietojamība. Pirms eh, izmantot jaunos eh, koridorus, ir pilnībā jāizmanto jaunie gāzes resursi, kas pastāv. Paldies! Paldies, Dikastālijā kundzei! Vārds nākamajam runātājam. Marcinkeviču kungam. Liels paldies, priekšsēdētais kundze. 2050. gada ceļvedis um, ir ļoti būtisks. Taču ir jārod vislabākie veidi, kā finansēt šos mērķus. Ja mēs neizvēlamies šo ceļu, tad ir iespējams ļoti liels uh, enerģētikas cenu kāpums, varētu pieaugt arī emisijas un iespējams, ka tas arī nebūs rentabli. Komisijas uh, paziņojums uh, nav neitrāls tehnoloģiskajā ziņām. Tās politikas, kas līdz šim ir tikušas pieņemtas, enerģijas cenām ir likušas kāpt. Mēs koncentrējamies uz atjaunojumiem energoresursiem, aizmirstot ogles. Un līdz 2050. gadam šķiet, ka mēs koncentrējamies uz to un marginalizējam fosilās enerģijas un to lomu, ko tās varētu spēlēt nodrošināt Eiropas Savienības energo drošību. Tādas tehnoloģijas kā piesaiste un uzglabāšana vai efektīva energoresursu uzglabāšana ir ļoti būtiska. Mēs esam pētījumu sākuma posmā šajā jomā un vēl daudz darba priekšā. Ir tā saucamais Energy Outlook 2050. gadam, kas norāda to, ka 50% energoresursu būs uh, no atjaunojumiem avotiem līdz 30. gadam. Uh, par 50% būs uh, pieaudzis, pieaugusi prasība pēc gāzes. Ja savienība nesastrādāsies ar vislielākajiem pasaules ogle, ogļu uh, patērētājiem un tirgus dalībniekiem, tad mūsu politika piedzīvos sakāvi. Mums ir nepieciešams nodrošināt visu tehnoloģiju, ilgspējīgu attīstību, lai Eiropas Savienība nebūtu nopakaļus, jeb, lai, vai kāds būtu enerģijas avots attiecībā pret pārējiem globālajiem spēlētājiem. Es vēlētos teikt, ka mums vajadzētu Domāt par atšķirīgiem scenārijiem, kam varētu būt atšķirīgi ietekmes dalību valstīm, ir jāsaprot, kādas varētu būt atšķirīgās, atšķirīgie rezultāti katram no tiem. Es domāju, ka dokumentā vajadzētu koncentrēties arī uz tiem noteikumiem, kas ietver nacionālos uh, energoavotus, kā piemēram dabasgāzi un ogles. Paldies. Paldies, Vidal Kvadras kungs, lūdzu. Gracias, prezidenta. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šis, protams, ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Gribēju pateikties referentei par paveikto. Viņas darbs nebija pārāk vienkāršs. Viņa ir uh, ziņojumu sagatavojas pietiekam pārdomātā veidā, jo eh, īstenībā šis ir ļoti eh, strīdīgs eh, temats un. Domāju, ka pirmais priekšlikums ir patiešām apsveikšanas vērts. Tie, kas izteicās līdz šim, pateica jau pašu svarīgāko. Tādēļ es varēšu varbūt atļauties tikai dažas vispārīgākas piebildes, varbūt runājot par pašu koncepciju, ne, neiedzinoties detaļās. Ja mēs plānojam energopolitiku ilgtermiņā, mēs nedrīkstam akli sekot ideoloģijai. Mums ir jābūt objektīviem, pragmatiskiem un realistiskiem. Ideoloģija cilvēku prātus ieslogu tādā kā cietumā. Tātad lūdzu atmetiet pret kādus um, ideoloģiskus aizspriedumus, ja jums tādi ir. Otrām kārtām vienotais tirgus ir uh, izšķirīgi svarīgs, ja mēs gribam atrisināt savus problēmas. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai kāda dalība valsts bloķētu lēmumus uh, un kavētu vienotu tirgus pilnveidi, veidojot tādu infrastruktūru, kas nepieciešama. Un trešām kārtām priekšsēdētājs kundze. Ja mēs visi atrodamies vienā laivā, tad mēs atrodamies vienā laivā un energo kokteilis īstenībā labi, jā, tas ir dalību valstu pārziņā, bet Ja kāda Eiropas Savienības dalībvalsts ir bagātāka ar izrakteņiem un dabas resursiem, un ja daba ir bijis pret to vēlīga, ja tai ir vairāk vēja enerģijas, tad varbūt kādai citai dalībvalstī nav neka, neatliek nekas cits, kā izmantot fosilo kurināmo. Mēs nevaram visus, visas valsts atstāt tikai likteņu varā un pateikt, lai katra tiek mm, galā, kā tā grib. Mēs nedrīkstam būt egoisti un aizstāvēt tikai savus šaurās nacionālas intereses, jo tas dalību valsts tikai šķels. Dalība valstis lēma, kādu energo kokteili izmantot, bet, protams, ir jāņem vērā arī citu vajadzības. Jo savādāk visa šī procedūra kļūs uh, neiedzīga vai pat kontraproduktīva. Paldies, un tagad Vittorio Prodi. Integrācija, la kolēga. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, Labūro faktu. Paldies kolēģei Cavels kundzei par darbu. Izteikšos ļoti lakoniski. Es uzskatu, ka ir eh, jāpanāk kaut kāds progress. Mēs runājam par investīciju piesaistu, un mums ir jāpieņem pareizie politiskie lēmumi, lai Eiropas Savienībā būtu investīcijām labvēlīga augsme. Mums ir jāsaprot, ko mēs eh, gribam panākt un cik tas viss izmaksās. Mums ir jāmēģina saprast, kā varētu piesaistīt nepieciešamo finansējumu. Protams, mēs to visu nevaram atrisināt vienas dienas laikā, bet eh, ar problēmu katrā ziņā ir jācīnās. Jāpadomā arī par mm, iespējamajām eiro obligācijām un projektu obligācijām jo mums ir jāparūpējas par investīciju piesaist pēc iespējas ātrāk, jo a, tādā veidā mēs arī varēsim labāk cīnīties pret ekonomisko krīzi. Runājot par tehnoloģijām, mums ir jāraugās nākotnē, nevis pagātnē. Nevar investēt tik daudz līdzekļu ogļu enerģijā, jo tas mums izmaksā tik dārgi. CO2 um, piesaista un uzglabāšana ir tāds projekts, par ko uh, tiek runāts ļoti daudz. Mums vajadzētu izrēķināt, cik šādas ierīces izmaksās. Un Eh, jāsaprot, tas ir, tas ir jāsaskaņo arī ar uh, enerģijas cenām. Vakardien tika runāts par transeiropas energotīkliem. Protams, par šo jautājumu ir jārunā pietiekami nopietni, atminoties, kādos laikos mēs visi dzīvojam. Elektrības tīkliem ir jākļūst par visu Eiropas tīkliem. Tādā veidā varētu nebūtu vajadzības enerģiju uzglabāt tik ilgi, un tas eh, noteikti paaugstinātu energoefektivitāti. Emisiju tīrzniecības schēma ETS. Īstenībā šeit piedzīvojam stagnāciju. Mēs esam arī sagatavojuši publikāciju par šo jautājumu, un īstenībā izskatās, eh, ka te ir sacelta liela brēka par neko. Uh, Tādēļ mums vajadzētu parunāt par attiecīgiem priekšlikumiem un par to, kā emisiju tirzniecības schēma ietekmē energoefektivitāti kopumā. Protams, ir ļoti daudz citu priekšlikumu un eh, kolēģi jau par tiem pietiekami plaši izteicās un, eh, protams, es iesniegšu arī grozījumus. Paldies, Hibners kundze, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par ārkārtīgi būtisku dokumentu, kas uh, nozīmēs. Uh, kas nozīmē ļoti daudz Eiropas Savienības energo nākotnē. Es gribēju pateikties Cavēlas kundzei par šo tik veiksmīgo dokumentu, kurā ir atstāta pietiekama liela rīcības brīvība dalību valstīm. Tās pašas varēs lēmt, kādu energo kokteili izmantot, kādus energo avots izmantot. Bet, protams, ir arī mērķi, kas ir kopīgi visai Eiropas Savienībai, proti CO2 samazināšana. Man šķiet, uh, referente ir izvēlēsies ļoti veiksmīgu valodu savā ziņojumā. Viņa runā par jautājumiem, kas uh, rūp mums visiem. Piemēram, Polijā mums dažreiz liekas, ka mūs marginalizē tikai tādēļ, ka mēs galvenokārt izmantojam ogles ražojot enerģiju. Jaunās tehnoloģijas, tā, tāda oglekļa piesaista un uzglabāšana, tādas tehnoloģijas, kas ir saistīts ar citu energoavotu ražošanu, protams, ļaus arī mums attīstīt citas nozares. Vakardien mēs runājam par COP18, jeb pušu konferenci, un Žadokungs eh, pauda savus bāžas. Viņš teica, ka mēs varam, piemēram, izmantot arī uh, saules baterijas kā energoavotu. Uh, Bet eh, mums ir jāsaprot, ka mēs savus emisijas citreiz arī eksportējam. Ja, piemēram, šie paneļi tiek ražoti Ķīnā, tad ja neviens jau negarantē, ka tie tiek ražoti saskaņā ar tikpat augstiem vidas standartiem kā šeit e, Eiropā. No vienas puses mēs eh, slēdzam ciet ražotnes Eiropā un ražojam emisijas kaut kur citā pasaules daļā. Runājot par atjaunīgajiem energo avotiem. Uh, Atminēsimies, ka mums ir jāpiedāvā pietiekami labi pārdomāta risinājuma, izmaksas nepārceļot uz citām valstīm. Mēs tādā veidā mm, no Eiropas uh, izvedam izmaksas, izvedam emisijas, bet mēs taču negribam padzīt visus ražotājus no Eiropas. Tas nebūs pareizās risinājums. Paldies! Paldies, Jordan kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Parasti uh, iepazīstoties ar komisijas dokumentu, mēs uh, sakām, ka tas uh, ir Mm, tāds labs atspēriena punkts turpmākajam darbam, un citreiz mēs gaidām dokumentus piecus gadus vai pat ilgāk, bet e, šajā gadījumā mums e, viss ir ļoti rūpīgi jāizpēta un ir jāsaprot, kas ir nepieciešams mūsu turpmākajam darbam. Mums ir nepieciešama aprēķini, ir jāsaprot, e, kas notiks, ja nebūs startautisks vienošanās cīņā pret klimatu pārmaiņu radītajām sekām. Uh, Eiropas Savienība šādā gadījumā nedrīkst darboties viena pati, tā nedrīkst būt izolēta. Mums ir nepieciešama papildus informācija no komisijas, un es lielā mērā piekrītu Roila kungam. Uh, Mums ir jābūt tehnoloģiski neitrāliem un pietiktu ar vienu tādu labu pamatīgu mērķi, lai to sasniegtu. Es esmu referente no ENVI komitejas un es piedāvāju tikai vienu vienīgu mērķi - CO2 mērķi. Protams, mums ir jāsaprot, eh, ka ir jāsamazina atkarība no trešo valstu energoavotiem. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas pieejas tieši energopolitikas jomā, bet ir jāpadomā arī par attiecīgiem tirgus mehānismiem, it sevišķi atjaunīgo energoavotu jomā. Šeit ir nepieciešams sadarboties ar starptautiskiem partneriem. Ir jāpa, jāsaīsina arī termiņi, jo ir tehnoloģijas, kas ir jātīsta dažu gadu laikā, un ja tās to nevarēs panākt, ja firmas to nevarēs panākt, tad mēs neatbalstīsim šādu tehnoloģiju attīstību turpmāk. Mums ir arī jāsaprot, ka ir mazākas energosistēmas, un ja nospraustie mērķi kaut kādā veidā atstās uh, maliņā mazās sistēmas, tad uh, tas neuzlabos mūsu elastīgumu. Jaņem vērā, ka mēs nevaram samest vienā maisā gan mazās sistēmas, gan lielās sistēmas, jo ir patiešām nozīmīgas atšķirības. Un, protams, ir jābūt arī labai uh, interakcijai, tādai mm, spējai miedarbībai starp dažādām energosistēmām. Un domāju, ka transporta un apkuras sistēma ir labāk jāiekļauj šajā energo ceļa kartē. Tālāk, apvārsnes 2020. Es ceru, ka enerģiju varēs iekļaut arī tā aptvērumā, jo tas ir ļoti būtiski. Paldies! Paldies! Kurējuši de Kampus kungs, lūdzu. 30 sekundes par cada uma de 5 idejas. Paldies, priekšsēdētāji! Exercício, ka mums ir proposto, roadmap, ir muito. Daži vārdi no manas puses. Gribēju teikt, ka šī ceļa karta ir nu dienu ļoti saistošs dokuments. Ar patiesu gandarījumu to izlasīju te ir um, apkopots viss svarīgākais, ir arī dažas novitātes, un, protams, šeit tiek plānots tādā ļoti ilgā laika posmā līdz 2050. gadam. Mēs zinām, mēs esam izdzirdējuši, ka Japānā, nestoties uz Fukušīmas traģēdiju, viņi atkal ir gatavi būvēt kodola elektrostacijas. Īstenībā gāzes cena ir pieaugusi divkārši Eiropā, Un mums ir jāizmanto arī citi energoavoti. Tādā veidā mēs par piekdaļu varētu pazemināt gāzes cenu Eiropā. Kādas ir gāzes cenas ASV? Divi, e, divi dolāri par vienību. Nākotnē tas viss var mainīties. Mums ir jābūt tam gataviem. Protams, energopolitika ietekmē arī nozari. Eiropā slēdz ļoti daudz naftas pārstrādes uzņēmumu, jo tie nevar kon konkurēt ar trešās valstīs esošiem uzņēmumiem. Daudzi no uzņēmumiem, kas darbos trešās valstīs, uzspļauj gan sociālajiem, gan vidas kritērijiem. Vai šādu attīstības modeli mēs gribam ieviest Eiropā? Es ļoti šaubos. Savēls kundze savā ziņojumā runā par šīm rafinērijām. Tālāk, iekšējais tirgus un patērētāja aizsardzība. Ļoti labi, ja mēs gribam pilnveidot eh, iekšējo tirgu, bez tā mēs nepanāksim savus kopīgos mērķus un nekad nesamazināsim izmaksas. Tālāk patērētāju tiesības. Īsnībā bieži vien tās ir atstāts novārtā. Incompleto neste projeto. Bieži vien patērētāju tiesību likumdošana nav pilnvērtīgi, un, piemēram, kolēģi teica, ka arī tāda ekonomisko aspektu izvērtējuma uh, Eh, šeit ziņojumā nav. Un, ja mēs runājam par piedāvājumu un pieprasījumu, tad analīze, kas ir veikta, ir ļoti tāda mm, nepietiekama. Paldies, un tagad. Yeah, floor, very... Skīner kungs, šķiet, ka es nelūdzu vārdu, bet man ir eh, ļoti liels prieks, ka jūs man devāt vārdu. Es esmu nedaudz pārsteigts, saka Skīner kungs. Vai es atvainojos? Uh, saka priekšsēdētāji. Tad došu vārdu Žado kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es notic, nocitēšu Eh, Baraka Obamas teikto 2009. gadā. Viņš teica, ka mums ir izvēle. Mēs varam kļūt par, eh, palikt par pirmo naftas eh, importētāju pasaulē, bet mēs varam kļūt arī par tīras enerģijas pirmo eksportētāju pasaulē. Mums ir jāatceras par to, ka ir jārūpēs par nākotni un jāizdara pareizā izvēle tā tauta, kas uh, uzņemsies tīras uh, enerģijas ražošanas līdera lomu, būs galvenais līderis 21. gadsimtā. Eiropa no vienas puses grib uzņemties ambiciozus uh, mērķus atjaunīgās enerģijas jomā, un no otras puses arī šai ziņā rīkoties inovatīvi. Un tad kāpēc mums ir jāatgriežas no jauna pie degslānekļa, pie, oglekļa, pie oglēm, pie eh, citām tradicionālajām um, avotiem un no otras puses uh, par maz rīkoties atjaunīgo uh, enerģiju jomā, pie kā strādā arī Ķīna. Ja uh, Japāna atgriežas pie ātomenerģijas, un ja šodien mēs esam atkarīgi par 180 eh, eh, miljārdiem mm, eiro vērtas enerģijas, kas tiek e, importēta no ārzemēm, tad ir jāceras, ka atjaunīgās enerģijas ir labas nevien attiecībā uz klimatu un eh, vidas pārmaiņā, bet arī mūsu um, darba vietu dēļ. Uh, 480 eh, miljārdi eiro, eh, kas eh, varētu ieplūst Eiropā. Tas varētu būt 15 tūkstoši darba vietu, ko mēs zaudējam, ja nerīkojamies atjaunīgo enerģiju jomā. Paldies! Grāci! Paldies! Kolasku kundzei vārds. Paldies! priekšsēdētāji. Un atvainojiet, ka nebija klāta balsošanas laikā, jo man bija jābalso citā komitejā tāpat laikā. Jāatzīst, ka šobrīd ir uh, mūsu priekšā sarežģīts uzdevums - definēt mērķus, paturot prātā 30, 40 uh, gadu mm, perspektīvu, lai arī uh, mēs nevaram paredzēt, kas tieši šai laikā notiks. Tāpēc mūsu prāt šai ziņojumā ir ārkārtīgi uh, nozīmīgi tas, ka tajā tiek aplūkot dažādi iespējamie enerģijas avoti un iespējams attīstības eh, pavērsiena atkarībā no tā, kā attīstīsies eh, pētniecība. Eh, mēs gribam ieguldīt inovatīvos risinājumos, bet gribam papētīt arī ehm, no uzņēmējdarbības un mm, akadēmiskā viedokļa šiem jautājumiem. Un mēs iespējams enerģijas, eh, jū, enerģētikas jomā nesagaidīsim nemaz tik daudzas um, jauninājumus. Tāpēc diez vai var teikt, ka šis ir solis uz priekšu vai atpakaļ. Piemēram, tekslāneklis ir drīzāk nākotnes energoresurss, nevis pagātne. Un ir grūti pagaidām līdz galam saprast, vai eh, tā izmantošana palikusi tikai pagātnē, vai tas būs arī nākotnē uh, derīgs um, energoavots. Tā kā uzskatu, ka ir labi apsvērt iespēju izmantot dažādus enerģijas avotus. Otrais komentārs uzskatu, ka kopumā šai ceļakārtai klāt vajadzētu pievienot arī katras dalībvalsts atsevišķi izstrādāts ceļakārtas, jo ne jau visi risinājumi vienādi dar visiem, jo Eiropas Savienības iekšienē situācija ļoti E, atšķiras. Es zinu, ka mēs esam gribējuši izstrādāt zemo oglekļa ceļa kartes e, dažādās dalību valstīs, bet tas parādās citos dokumentos, pie kuriem arī jāturpina strādāt. Visbeidzot, Eiropas komisija ir sasaukusi peer review eh, attiecībā uz enerģētikas ceļa karti, kas ir pievienot mūsu dokumentiem. Nu, un eh, peer review secinājumi, diemžēl, nav gana izmantoti. Tajos parādās daudzi vērtīgi secinājumi, ko vajadzētu iekļaut arī ziņojumā. centīšos e, garantēt, ka mūsu ceļa kārtē tiks ņemti vērā arī šie secinājumi. Paldies! Komisija, vārds jums! Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentēji Cavēls kundzei, paldies ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas izteicās. Protams, tas, ko jūs teicāt, e, ir e, ļoti vērtīgi Un, protams, par šo ceļa karti ir jādiskutē, bet mēs tik daudz nerunājam par to, kas notiks 2050. gadā, bet par to, kas notiks līdz tam, jo daudzas investīcijas ir ilgtermiņa un lēmumi, kas tiks pieņemti šodien, protams, ietekmēs mūsu dzīvi ilgākā laika posmā. Un tādēļ tiek modelēti dažādi scenāriji, lai varētu norādīt ceļu, kas tad īsti ir jādara. Protams, energo kokteils ir dalība valstu pārziņā, bet nestoties uz to visu, modelējot dažādus scenārijus. Mēs esam ieviesuši arī šo no regrets variantu, ko daudzi deputāti no diena atbalstīja. Mums ir nepieciešama atjaunīgi energoavoti, ir jābūt energoefektivitātei, bet tam visam ir jā. Tam visam ir uh, jātiek papildinātam arī ar vienoto tirgu un infrastruktūru. Mēs esam ieplānojuši arī jaunu paziņojumu par atjaunīgo enerģiju, tālāk rudenī esam gatavi publicēt iekšējā tirgus analīzi un šķiet nākamā gada sākumā varētu būt gatavs paziņojums par oglekļu piesaistu un uzglabāšanu. Tas sasaucas ar šo 2050. gada ceļa karti un īstenībā Nākamais solis varētu būt uh, saistīts ar 2030. gadu. Mēs uh, arī veicam turpmāku analīzi, 20, 20, 20 mērķi, kā tas jau ir īstenots dalību valstu likumdošanā un kas ir jā, jādara vēl. Diskusijas šodien bija patiešām ļoti auglīgas, mēs to visu ņemsim vērā, strādājot turpmāk pie ziņojuma, tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, un e, es esmu dzirdējis, ka būs arī uzklausīšana, un, protams, komisijas pārstāvi labprāt arī tajā piedalītos. Paldies! Grazie, la parola alla relatrice per le conclusioni del dibattito. Lūdzu vārds referentei e, diskusiju noslēgumā. Priekšsēdētāji. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, jo izskanējušie priekšlikumi bija nu dienu konstruktīvi. Kolēģi, gribēju jums atgādināt sekojošo. Mums ir jāsagatavo ziņojums. Ziņojumā komitejā mēs eh, runājam par eh, rūpniecību, tehnoloģiju, pētniecību. Es gribēju jums teikt, ka, ja man būtu jāinvestē vai nu pētniecībā, vai enerģijā, vai rūpniecībā, un ja es izlasītu šo dokumentu, ko pati esmu sagatavojis, es īstenībā vairs nebūtu tik ļoti pārliecināta, vai es Eiropā gribu investēt un kurā jomā. Man pat tiešām būtu ļoti lielas grūtības izšķirties. Un man bija grūti arī formulēt, kā tad uh, vajadzētu rīkoties investoriem Eiropā, vai viņiem drīzāk vajadzētu investēt enerģijā vai drīzāk rūpniecībā. Tādēļ uh, tika izstrādāti arī grozījumi. Jo, protams, sagatavojot ziņojumu saskaņā ar procedūru, jums ir ierobežots vārdu skaits. Tādēļ es arī pati sagatavoju grozījumus, kas eh, varēs tekstu uzlabot bet eh, es rēķinos arī ar kolēģu atspaidu. Un labprāt pieņemšu arī priekšlikumus, kā uzlabot tekstu, bet mums ir jābūt realistiskiem, mums ir jāsagatavo tāds ziņojums, kas atbild uz urdošiem jautājumiem. Ko darīt energotirgu, ko mēs gribam sasniegt? Mums ir jābūt ļoti konkrētiem. Jūs runājāt par elastību. Es negribēju būt pārāk elastīga. Es gribēju saglabāt realistisku skatu uz dzīvi. Un vēl viens jautājums. Ja pasaulē kaut kas tiek darīts, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām, ko tad mums darīt? Gribēju jums lūgt tekstā ieviest skaidrs atsaucas uz pārejas laiku. Ko tad mēs darīsim, nospraužot mērķus 2030. un 2050. gadam? Kam tad īsti ir jānotiek? Arī atjaunīgo energoavotu sektorā. Mēs nevaram arī pilnībā atstāt novērtā citus energoavotus, jo mēs nevaram iztikt tikai un vienīgi ar atjaunīgiem energoavotiem. Dabas gāze, arī to mums turpmāk nāksies izmantot. Varbūt, ka mēs varam paši izstrādāt uh, citus energoavotus, uh, meklēt uh, enerģiju citu vietu, piemēram, ir jāņem vērā arī degslāneklis. Uh, kā iespējamais resurss. Protams, nafta jau nepazudīs eh, jau rītdien, un mēs to turpināsim izmantot arī turpmāk. Gribēju pateikt, ka ir atšķirības starp to, kādas ir ekonomiskās prioritātes dalību valstīs un to, kādas uh, domāšanas paradigmas tiek izmantotas, uh, cik uh, augsts ir izglītības līmenis. Piemēram, noteikti vajadzētu informēt vairāk par vīdes aizsardzības normām dažās dalību valstīs. Uh, Un tādēļ arī vidus aizsardzības uh, lekcijas vajadzētu paredzēt uh, vispār izglītošās skolās. Jā, Eiropas Savienībā ir 27 dalību valstis, un ne visas uh, 2020. gada mērķu virzienā skrien vienādā tempā, bet mums ir jāizvirza konkrēts likumdošanas ietvers, un tas ir jāievēro, un, protams, politiķiem šis darbs ir jāveic pēc labākās sirdsapziņas. Tas ir saistīts arī ar Eiropas uh, pilsoņu turpmāko pastāvēšanu vai pat izdzīvošanu. Uh, Dažas dalībvalstis, protams, var piekopt tādu dārgāku energopolitiku, investēt dārgākās tehnoloģijās, bet citām nav šādu brīvu līdzekļu. Noslēgumā gribēju vaicāt, eh, vai kolēģi būtu gatavi sagatavot pēc iespējas skaidrāku tekstu par ziņojumu enerģētikas ceļvedis 2050. Mums ir jāatceras arī 2020. gada mērķi un ir jāpatur prātā 2030. gada mērķi, tie ir jāformulē realistiskā veidā. Protams, es cerēšu, ceru saglabāt tādu realistisku pieeju arī turpmāk strādājot pie šī dokumenta. Paldies! Publika. Es gribētu jums atgādināt, kā eh, sabiedriskā uzklausīšana ko koordinatori ir nolēmuši sasaukt, būs otrdien, um, 18. septembrī, un grozījumus varat uh, iesniegt uh, līdz uh, šim norādītiem datumam. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais eh, budžets, eh, visas iedaļas. Došu vārdu referentam eh, Būti Kofera kungam. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāja kungs. Dārgie kolēģi! Ja jūs neinteresē budžets, es teiktu, ka jūsu viedoklis ir nepareizs, jo es esmu darbojies budžeta diskusijās šai komitejā gan šogad, gan pagājušo gadu, bet nekad iepriekš nav bijusi tik sarežģīta situācija kā tagad. Tāpēc es aicinātu visus, saka referents, Atvainojiet, vai jūs nevarētu uzgaidīt mirklīt? Dāmas un kungi, ja neplānojat piedalīties nākamajā eh, darba kārtības punkta izskatīšanā, lūdzu pametiet zāli eh, klusi. Paldies! Referents. Kolēģi, es aicinu jūs pievērst uzmanību esošajai situācijai. Un, manuprāt, ārkārtīgi sarežģītiem uzdevumam saprast, kā rīkoties tālāk. Komisija eh, budžeta projektā, ko apstiprināja aprīlī, paredzēja par diviem procentiem palielināsies šis apņemšanās, eh, balstoties uz inflācijas pieaugumu, un paredzēja ka par 6,8% palielināsies maksājumi, lai varētu pildīt līguma saistības, kas uzņemtas esošajā un iepriekšējos gados. 1A e, virsrakstā, kas ir mūsu atbildība, kur koncentrējamies uz konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību palielinājums e, bija 4,1% un savukārt maksājumos 17,8%. Atspokļojot eh, realitāti, eh, jāsaprot, ka mēs krietni atpaliekam no esošajām līguma saistībām attiecībā uz maksājumiem. FP7 vajadzēja palielināties par 7,1% un, un cik attiecībā uz eh, konkrētspējas un inovāciju projektiem par 7%. Tas jau bija zemāks kā juridiskā bāze SIM un eh, FP7, kā paredzēts iepriekš. Pēc tam, kad Koripērs izteicās, draft... par budžeta projektu, eh, ņemot vērā padomes nostāju, 1A kategorijā tiks paredzēts 4,1% gad attiecībā uz saistībām būs 1,5 un 17,8 procentu attiecībā uz maksājumiem tiks atvēlēts tikai 1,04%. Tas nozīmē, ka mums ļaus uh, saskaņā ar padomus teikto panākt palielinājumu par aptuveni pusi no uh, inflācijas uh, eh, skaidriem. Maksājuma samazinājums CIP programmā ir paredzēts aptuveni 40% apjomā salīdzinājumā ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Samazinājums saistībās ir plānots aptuveni 10 procentu apjomā, attiecībā uz maksājumiem ap 23 procentiem eh, salīdzinājumā ar finanšu instrumentiem cip ietvaros. Tas iet pretrunā ar mērķiem, kas nosprausti izaugsmē un darbvietu radīšanai, par ko vienojās valstu un vadību, vadītāji pavisam nesen. Uh, Viņi aicina stiprināt atbalstu pētniecībai un uh, attīstībai. Viņi grib, lai mēs atbalstam inovatīvus MVU un jaunos uzņēmumus, bet tagad viņi mums piedāvā budžetu, kas mums sasaista rokas un neļauj pildīt mūsu apņemšanās. CIP finanšu instrumentu samazinājums ja to īstenos kā padomu to paredz, Tas novedīs pie pasliktināšanās MVU finansējumā krīzes apstākļos, kad tiem atbalstu vajag visvairāk. Samazinājums CIP maksājumos varētu novilcināt visas programmas īstenošanu. Uh, Saskaņā ar komisijas situācijas eh, analīzi, tad padoms piedāvāto maksājumu apropriāciju samazinājumu īstenos līdz nākamā gada maijam. Labija eh, ziņojumā, ko parlaments pieņēma kā pamatu trialogā diskusijām, mēs visi nobalsojām par labu tam, kam spēcīgi tiktu atbalstīts atbilstošs resursu pamats nākamajam gadam, mēs eh, atbalstījām atbildīgu rīkošanos un atteikšanos no mākslīgiem eh, budžeta mazinājumiem, īpaši ņemot vērā esošās vajadzības, uh, lai sasniegtu Eiropas Savienības saistības un mērķus, un mēs atbalstījām izaugsmi, konkrētspēju stiprināšanu, nodarbinātību, it īpaši priekšmazajiem un vidējiem uzņēmiem un jauniešiem 13. gadu budžetā. Nevienu no šiem mērķiem mēs nespēsim sasniegt ar padomas šobrīd e, piedāvoto budžetu. Mums ir ļoti skaidra alternatīva iespēja rīkoties. Vai nu mēs ierausimies uh, savā stūrītī, un tad līdz ar to kļūsim līdzatbildīgi par to, ka mazie un vidējie uzņēmumi un Eiropas Savienības konkurēt spēja cietīs krīzes apstākļos, vai arī mēs varam iesaistīties ļoti mm, saspringtā cīniņā ar eh, padomi par budžetu. Nu, protams, eh, tas nav atkarīgs no referenta vai šīs komitejas vien, kādu ceļu izvēlēties. Bet man nešķiet eh, pārāk iepriecinoši konstatēt, ka tikai daži kolēģi uzskata, ka šiem jautājumiem vispār ir vērts pievērst uzmanību, kā e, eh, jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā. Un nu, es tēt nesākšu uh, privātas dabas cīniņus. Es varu pieņemt visu. Es varu pieņemt arī to, ka mēs atteiktos no uh, vispār ieinteresētības šajā jautājumā. Arī politiskā uh, plānā raugoties man tas būtu pieņemami. Es, uh, bet es gribētu apkopot mūsu spēkus, lai mēs izvairītos no negatīvas ietekmes Eh, pārņemot padomus piedāvātos risinājumus. Es esmu ziņojis jau vēnu referentiem par izmaiņām, ko piedāvāšu attiecībā uz budžetu. Bet es neplānoju atkārtot visus sākotnējos komisijas priekšlikumus. Esmu pat izrādījis eh, gatavību piekāpties dažos jautājumos. Tomēr es gribētu atjaunot visas tās budžeta pozīcijas, uh, kas attiec uz izpēti un attīstību un kas ietekmē MVU. Es domāju, tas ir galvenais, pie kā mūsu komitejai ir jāpieturas. Nu, vismaz, manuprāt, šāda nostāja ir jāizstāv. Turpināsim strādāt pie budžeta sagatavošanas, jāatzīst, ka sagaidām sarežģītu uh, slēmums. Mums visiem būs jābalso 3. septembrī. Līdz ar to vasaru mums nebūs iespēja tikties ar ēnu referentiem. Deputātiem e, ir jāiesniedz e, grozījumi līdz 21. augustam. Vēl tikai viens komentārs par pilotu projektu vairākiem no tiem. Septiņi pilotprojekti tika eh, sākotnēji piedāvāti no komitejas deputātu puses. Eh, trīs pilotprojekti eh, komisijas prāt bija vērtīgi, un es aicinātu mūsu komitejai vēlāk balsot par labu šiem trim priekšlikumiem, kas ir tikuši novērtēti pozitīvi. Eh, citi novērtēti ar zemākām atzīmēm komisijā, un tāpēc es no tiem aicinātu atteikties. Lielas paldies būtu Koferā kungs. Šķiet, ka eh, nu, referenti no eh, Tautas partijas un sociālistiem un demokrātiem nav ieradušies, bet tēt vārdu Skarion kungam. Manuprāt, ka būti, ko Kofer kungs ļoti labi uh, uzsvēra uh, Eh, arī interesantā veidā eh, bažas, eh, ko, kas viņam ir, un es lielā mērā varu piekrist viņam, it īpaši attiecībā uz izaugsmu un darba vietu radīšanu. Es nāku no neoklasiskās ekonomikas aizstāvjiem, kas uzskata, ka, lai panāktu izaugsmu, ir nepieciešami ieguldījumi. Neatkarīgi no tā, vai budžeta komiteja saprot to, mm, cik svarīgi ir E, ir pievērst e, uzmanību tēriņiem e, izpētes un attīstības jomā. Es aicinātu referentu turpināt būt ambiciozam, neskatoties uz kolēģu negribību būt tikpat iesaistītiem kā viņam. Es, es apzinos, ka šeit nav izskatīt arī daži jautājumi, kas ir pārāk jūtīgi, bet jums nevajadzētu zaudēt visas cerības. Uh, Es zinu, ka budžeta komiteja arī pie tā strādā. Un vajadzētu apzināties, ka e, ir nepieciešamas papildus investīcijas. Dažkārt e, taupības apstākļos vienīgais veids, kā izkļūt no abortā loka, ir sākt tērēt vairāk. Uzskat, ka parlamentam vajadzētu visu laiku uzstāt, ka ir jāatver no jauna šī izpēc un attīstības e, aploksne. Un, protams, ir jāapzinās arī to, ka e, tiks panākt ietaupījumi. Drīzāk tu e, vajadzētu, um, e, ja mēs mazinām tēriņus ieguldījumos, tad mēs faktiski paši cērtam nost zarus, kā sēžam. Paldies, Skener kungs, un tēt izteikšos pats kā Alde ēnu referents, jo um, mums ir skaidri nospraustas prioritātes Uh, attiecībā uz šo daudzgadu finanšu ietvaru. Es pirmkārt gribētu uzsvērt, ka uh, finanšu piesardzība dalību valstīs arī dzan ir jāatspogļo Eiropas Savienības budžetā. Protams, nav ilgspējīgi, tieši pretēji ir griezt valstu budžetus un paralēli tam ļaut gandrīz par 7% pieaugt Eiropas Savienības budžetam. Uh, lai arī šeit nav tā saucamās svētās govas attiecībā uz fiskālo konsolidāciju. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem veicot eh, šos samazinājums. Runājot par politiskajām prioritātēm, domāju, ka visi esam vienasprāts, ka izpēta attīstība un MBU atbalstīšana ir izaugsmas atslēgas. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumus eh, FP7 un eh, CIP programmām palielināt finansēm. Protams, ka eh, komisijas priekšlikums palielina visas budžeta pozīcijas, un mēs neatbalstām budžeta paaugstināšanos kopumā. Uh, bet eh, runājot tieši par izpētu un attīstību, tas ir jāatbalsta vairāk. Nākamais, kā tieši naudu iztērēt? Šis ir pēdējais esošā eh, finanšu plāna gads, un tāpēc mums vajadzētu virsīties pretim nākamajam jau tas ir e, ieguldīt naudas e, vairāk e, izpētes produktos, lai tuvinātu izpēti un tirgus, un tas nozīmē izmantot Eiropas Savienības budžetu, arī iesaistot privātos fondus. Tāpēc mēs atbalstām pilota projektu 2016. gadam ieviest projektu obligācijas. Ar to mēs virzītos pareizajā virsienā, veicinot ieguldījumus nākotnē. Uh, un eh, integrējot šo um, pieju Eiropas Savienības politikā. Politikofer kungs, tas būtu komentārs no manas puses, un tagad eh, dosim vārdu komisijai. Vai mūsu vidū nav komisijas pārstāvi? Šķiet, ka tā. Tādā gadījumā būtu kofer kungs vārds jums. Nu, man nešķiet, ka šī būtu īpaši svarīga tēma. Nu, katrā gadījumā mums tomēr būs jābalso. To darīsim 3. septembrī. Grozījums var iesniegt līdz 21. augustam, kā referents jau norādīja. Labi, paldies! We'll leave the chair to Ms. Santori again. Tad došu vārdu mūsu iepriekšējai priekšsēdētājai. Hello. Bene. Inizia, ringraziamo. Labi, paldies runātājiem, paldies arī dzen ministra kungam Stavros Malas, kas ir Kipras veselības aizsardzības ministrs, kura pārziņā ir arī pētniecības jautājumi, un tieši šī iemesla dēļ viņš arī ir šeit mūsu vidū prezidentūras, um, kā prezidentūras pārstāvis. Paldies viņam par ierašanos. Mūsu rīcībā 45 minūtes, lai varētu iepazīties ar jaunās prezidentūras prioritātēm. Mums arī dzen būs iespēja uzdot visus jautājumus, ko vēlamies ministra kungam. Nodam ministra kungam aptuveni 10-15 minūtes viņa prezentācijai, un tad būs jautājumi, ko uzdos deputāti lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs eh, pētniecībā runājam par to, ka gribētu uz vairāk laika, bet viņam nu, kurā gadījumā. Dāmas un kungi, godātie deputāti, man, protams, ir ļoti liels gods būt šeit pirms itre, eh, būt šeit itre komitejas vidū lai prezentētu Kipras prezidentūras prioritātes eh, Eiropas Savienības padomē pētniecības un inovāciju jomām. Runājot par šo jautājumu, vajadzētu paturēt prātā Lisabonas 2001. gada deklarāciju, kad mēs apsolījām Eiropas pilsoņiem, ka līdz 2010. gadam Eiropas eh, Savienība būs visdinamiskākā tautsaimniecība visā pasaulē Un 11 gadus vēlāk mēs esam pilnīgi pretējā situācijā, kas ir ārkārtīgi smaga krīze, kas sašūpo pamatus ļoti daudzās sabiedrībās. Jaunā 2020 stratēģija pētniecībā un inovācijās ir mūsu jaunās stratēģijas pamata akmens. Mums ir ļoti būtiski apņemties un nodot vēstījumu, kas būtu saturīgs un taustāms. Ir skaidrs, ka, lai izkļūt no krīzes, ir nepieciešams veikt investīcijas pētniecībā un inovācijās. Kipre paņēmusi padoms prezidentūru ļoti jutīgā laikā, kas sakrīt ar pārunām par jauno pētniecības um, ietvaru programmu apvārsni 2020. Mums ir ļoti daudz uzdevumu un mums ir vēlme uz konstruktīvu diskusiju gan padomas ietvaros, gan sadarbojoties ar parlamentu. Apvārsnes 2020 neapšaubām ir mūsu prioritāte. Turklāt mūsu prezidentūras ietvaros mēs uzsvērsim arī trīs citus jautājumus, kā Eiropas uh, inovāciju un tehnoloģiju institūtu, kas arī ten ir daļa no apvērsnes 2020 eh, un tā likumdošanas eh, pakotni, kā arī starptautisko sadarbību, inovācijas un sevišķi fokusējoties uz eh, vidusjūras dimensiju, kā arī uz citiem tikpat būtiskiem jautājumiem. Runājot par apvārsni 2020 un likumdošanas piedāvājumiem, mēs esam atšķirībā no parlamenta skatījuši pa daļām šo tekstu pretēji parlamentam, kas to skatījuši kopumā. Mēs pateicamies Dānijas prezidentūrai par to, ka ir panākta vienprātība padomē un konstruktīvs risinājums, lai sasniegtu mērķus. Ir panākta vispārējā pieeja pa mājā par uh, vispārējo pieeju apvērsni 2020. Ir vairāk jauni aspekti. Ir ambiciozāki mērķi, 20%. Un um, 20% uh, mazumizdēju uzņēmumu iesaistībā, kā arī citi ambiciozi mērķi. Un mēs esam ļoti priecīgi redzēt, ka mūsu ziņotāja arī dzen uh, ir vienādās domās ar tām bažām, kas ir saistītas ar šo regulas priekšlikumu. Mēs zinām, ka runājot par budžeta jautājumiem, galējais rezultāts būs rīks no daudzgad finanšu ietvara pārunām. Līdzdalība šajā programmā būs eh, atkarīgi no šiem apsvērumiem, un Kipras prezidentūra fokusēsies uz šiem aspektiem savas prezidentūras ietvaros. Runājot par šo jautājumu, tā ir atkarīga no, gan no tā, ka daudzas interesētās puses ir izteikuši šādu vēlmi, bet arī to, ka Eiropas parlaments, kā jau kundzes eh, ziņojumā, ir izteikusi Eh, šādus eh, priekšlikumus. Šādas vienkāršošanas eh, galvenais pamats ir līdzdalībnieku administratīvās logas samazināšana, kā arī dažādu citu apgrūtinājumu samazināšana un tajā pašā laikā saglabājot to delikāto līdzsvaru, kas ir starp uzticību un pāraudzību. Šeit tātad ir tendence vienkāršot šo pakotni, un līdz ar to mēs gan kā likumdevēja iestāde, gan kā interesētās puses eh, mēs skatāmies uz šo tekstu. Rekomendācijas ir ļoti rūpīgi jāizskata. Tā ir ļoti komplicēta diskusija, un tā ir jābūt labi koordinētā, ņemot vērā to, kāda ir saikne starp šiem līdzdalības noteikumiem un pārskatīto finanšu regulējumu šajā nozarē. Kipras prezidentūra ļoti labi saprot, kāda ir nozīme tam, lai būtu vienkāršoti un elastīgi noteikumi līdzdalībai, veiksmīgai apvērsnes 2020 darī, darbībai, lai, tā, lai vienkāršotu līdzdalību un veicinātu Eiropas Savienības tautsēmniecības pieaugumu. Jūlijā un septembrī diskusiju ietvaros mēs vēlamies panākt vispārēju pieeju okto, oktobra padomē. Nikozijā nākamnedēļ būs sanāksme, kurā mēs plānojam diskutēt par šiem jautājumiem un definēt pētniecības modeļus, lai vienkāršotu šo procedūru un lai arī vienkāršotu rezultātus padomē oktobrī. Runājot par specifisko programmu, tā ir ietvar programmas izstrādāšana un tādējādi mēs arī definējam tās programmas un darbības, kas tiks definētas eh, apvārsnī 2020 un arī esam saskārušies ar um, ziņotājas kundzes interesi, Kavaljo kundzes interesi, un mēs arī gaidīsim komitejas um, ziņojumu un um, atzinumu oktobrī sakarībā ar šīm 2020 pārunām. Mērķis šo programmai ir sasniegt daļēji vispārējo pieeju decembrī. Un visbeidzot, apvāršņa pakotnē ir vairāki e, fondi, vairākas programmas, e, kodolpētniecības e, programmas. Un šeit mēs vēlamies pārorientēt programmu uz drošākām kododrošības aktivitātēm. Un tas, protams, tiek darīts, paliekot piesardzīgi optimistiskiem attiecībās finanšu ietvaru. Taču mēs ceram sasniegt daļēji vispārēju pieeju decembrī. Protams, mēs pievērsīsim sevišķu uzmanību sadarbībai ar parlamentu, un mēs gaidīsim komitejas atzinumu šajā septembrī. Mūsu otrā prioritāte ir Eiropas uh, Inovācija un tehnoloģijas institūts. Šis institūts ir piedāvāts kā daļa no apvāršņa 2020 nākamam programmēšanas periodam un ir uh, uzskatīts, ka tas varētu palīdzēt nodrošināt ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju. Un tādējādi mēs kombinētu vairākus aspektus, kas uh, sevišķi uzsvērtu izglītības dimensiju. Pirmie izvērtējumi parāda to, ka ir spēcīgs atbalsts šī zināšanu trīs stūra integrēšanai, apvienojot uh, pētniecību, izglītību un citus aspektus, kas tādējādi norāda uz to, ka ir skaidrs potenciāls nākotnes perspektīvām. Tāpat kā Lamberta kungs un Matijas kundze, arī padome ir konstatējusi, ka ir jāizpētī daži no piedāvātajiem noteikumiem detalizētāk, kā piemēram pārvaldības modelis, uh, sinerģija ar um, apvērsni 2020 un citi aspekti. Turklāt um, diskusijas par šo jautājumu ir cieši saistītas ar um, daudzgada finanšu ietvara pārunām. Un, protams, mēs paturēsim prātā šo saikni un attiecīgi arī rīkosimies, kad diskutēsim tālāk par šiem jautājumiem. Mēs arī vēlamies panākt daļēju vispārēju pieju par šiem jautājumiem mūsu prezidentūras ietvaros. Uh, Mēs eh, vēlamies strādāt ar šo regulu oktobrī un strateģiskas inovācijas darba kārtību strādāsim decembrī. Prezidentūras konferencē mēs arī par to runāsim Kiprā 8. un 9. novembrī. Mūsu prioritāte ir Atti, virzīties uz priekšu Eiropas pētniecības jomā. Ir jāsaprot, ka 95% pētniecības un um, zinātnes finansējuma ir no dalībvalstu līmeņa. Runājot par starpvalstu sadarbību un uh, darba tirgus atvērtību pētniecībai, kā arī zinātniskās, uh, zinātnisko zināšanu um, pār, uh, pārceļošanu no valsts uz valsti, arī šis ir ļoti būtisks jautājums, un mēs arī grasāmies iekļaut jautājumu darba kārtībā. Abās padomjas sanāksmēs, paturot prātā to, ka Eiropas Savienības paplašanāšanās ir radījusi ne tikai iespējas, bet arī dažādas izaicinājumus, un šis būtu tikai viens no tiem. Es eh, saprotu, ka ir jāņem vērā tās bažas, ko es teikušas eh, vairākas dalībvalstis eh, par geogrāfisko nevienlīdzību un citām problēmām. Uh, Līdz ar to diskutējot par šo jautājumu, mēs saņemsim atbalstu no ziņojumiem no attiecīgām komitejām, ko mēs uh, ceram saņemt nākamnedēļ. Mēs uh, vēlamies uh, oktobrī konkurētspējas padomē diskutēt ar to ministru vidū, kur mēs arī runāsim par secinājumiem, kas ir panākt, kas būs panākt 14. novembrī Kiprām. Un secinājumi tiks panākti decembrī padomēm. Tas plānots panākt. Runājot par starptautisko sadarbību, pētniecības un inovāciju jautājumā, uzsvars tiks likts uz vidusjūras reģionu. Mēs vēlētos lielāku strateģisko sadarbību ar trešajām valstīm, lai sasniegtu Eiropas 2020 mērķus. Mūsu prezidentūra uzskata, ka starptautisko sadarbību vajadzētu vienkāršot visos jautājumos, gan pasākumu līmenī, gan arī apāšņu 2020 līmenī, un šajā ziņā mēs gaidām komisijas paziņojumu rudenī, ko mēs padomē diskutēsim decembrī. Neformālā tikšanās laikā 20. jūlijā ar ministriem mēs runāsim par variantiem, iespējām, kādi varētu rasties, īpaši fokusējoties uz vidusjūras reģionu, kas neapšaubām mums ir sevišķi tuvs. Pētniecības un inovāciju jautājums var sniegt vidusjūras valstīm ļoti daudz iespēju, lai, izpēj, lai nodarbinātu visus resursus, lai tos paplašinātu, un ņemot vērā to, ka pašlaik um, ir ļoti nestabils un problemātisks periods, Pētniecība un inovācijas varētu veicināt šī reģiona attīstību, varētu veicināt ekonomisko izaugsmi, kā arī politisko briedumu. Balstoties uz 2007. gada deklarāciju un Eiromed konferenci par pētniecību un inovācijām, kas bija Barcelonā pagājušā aprīlī, mēs nolēmām uzsākt diskusijas starp pētniecības ministriem. Uh, Radot šādu reģionālu pētniecības programmu, mēs varam atrast instrumentu, lai īstenotu šo uh, iniciatīvu, un mēs vēlamies runāt par šo iespēju padomē. Godētā priekšsēdētāji, godētie deputāti, mēs zinām, ka ir jāpanāk pāreja no iepriekšējās programmas uz apvāršņa 2020 programmu, un tas eh, ir nepieciešams, lai nodrošinātu veiksmīgu tautsēmniecības attīstību. Līdz ar to mums ir pēc iespējas ātrāk par to jāvienojas. Laiks nav mūsu pusē. Padomē un parlamentam ir jāatrod pēc iespējas vairāk kopīgo elementu nākamo mēnešu laikā, lai panāktu konkrētus rezultātus turpmāko gadu laikā. Esmu pārliecināts par to, ka parlaments ir viensprātis ar mums un mēs ceram ar jums sadarboties konstruktīvi. Es vēlētos noslēgt ar to, ka izaicinājums mūsu priekšā ir ne, ne tikai pārliecināt pilsoņus par to, ka mēs vēlamies panākt ekonomisko izaugsmi, Bet uh, ir jāpanāk arī solidaritāte, un mēs to varam panākt, uh, apkopojot vislabākās prakses. To varam panākt visi, ko palīdz darbojoties un koncentrējoties uz Eiropas integrāciju, lai nodrošinātu to, ka, lai kādas būtu tās grūtības, ar kurām mēs saskaramies, mēs paturam prātā mūsu vienojošos principus. Paldies! Grācie, veramente. Paldies, ministra kungs. Tagad došu vārdu kolēģiem. Un pirmais izteiksies, kur reizda Kampas kungs. Eh, Senjor ministru Stravos. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Liels paldies par šo tik visaptverošo prezentāciju. Mēs esam arī ļoti pateicīgi, ka jūs esat mūs iepazīstinājis ar tik skaidrām prioritātēm. Jūs runājat par uh, programmas apvāršanas 2020 uh, saulaicīgu īstenošanu. Protams, neviens nesvēlīja, ka, šo, ka šī īstenošana būs vienkārša, un jūs to arī nedarījāt. Ja gan padomēji, gan parlamentam būs vienotas prioritātes, tad noteikti mums būs vieglāk sasniegt nosprāstos mērķus. Man ir dažas piezīmes un daži jautājumi. Pirmkārt, komitejā daži kolēģi jau pauda bažas par regi programmu. Mēs zinājām, ka Regi ET programmas um, ambiciozie mērķi joprojām nav sasniegti. Komisija uh, palielināja līdzekļus šai programmai un mēģina to arī attaisnot. Jūs teicāt, ka tā ir viena no jūsu prioritātēm. un mēs esam nobežījušies par tiešām par uh, lietu attīstību. Otrām kārtām. Ko jūs mums varētu ieteikt, kādu padomu jūs varētu dot, lai mazas un vidēji lieluma valstis varētu vieglāk piekļūt uh, izpētē paredzētajam finansējumam, it sevišķi programmas apvārsnes 2020 kontekstā? Mēs esam redzējuši, ka ir dažas valsts, kur ir ļoti spēcīga industriālā attīstība, citur ir atkal ļoti laba izglītība, bet bez tādas ļoti aktīvas politikas mēs nekad nevarēsim izskaust atšķirības, kas joprojām pastāv starp valstīm. Trešām kārtām kohēzijas politika un kohēzijas finansējuma izmantojums, lai varētu attīstīt zinātni, attīstību un izpēti. Mēs šādu metodi vērtējam augstu un ir valstis, kas ir ļoti daudz darījušas, uzlabojot savu infrastruktūru, bet tāpat neizdevās izvairīties no kritikas, ko pauda, piemēram, reģionu komiteja, arī Eiropas parlaments jo zināmā mērā tas nozīmina attālināšanos no kohēzijas finansējuma pirmatnējā mērķa. Tālāk sadarbība ar uh, vidusjūras reģionu valstīm. Štabai. Domājam, ka tas ir patiešām uzteicami, bet uh, gribēju pavaicāt uh, jūsu skatījumu šajā jautājumā. Paldies, un tagad Rodas kungs. Ai. Paldies! Man īstenībā pat nav jautājumu. Es tikai gribēju pateikties ministra kungam par tik kompetentu, atklātu un ambiciozu runu. Īstenībā tā ir visiespaidīgākā runa, ko man nācies uzklausīt, eh, kopš Kipras prezidentūra uzsāk savu darbu. Novēlu jums panākums. Uh, look very much forward. Uh... Un es uh, novēlu nu, jums panākums un, protams, ar nepacietību gaidu arī turpmāko sadarbību. Paldies. Paldies, un tagad Jānsen kungs. Fru ordförande, eh, herr minister, jag ska också... Eh, Ministra kungs. Es arī vēlējos no savas puses pateikties jums par tik eh, atklātu vaisardīgu runu, par to, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar prezidentūras plāniem. Un, protams, arī parlaments daudz dara. Mēs strādājam pie eh, programmas eh, apvāršanas 2020 attīstības, un es gribēju dalīties ar jums savās pārdomās, bet Daži jautājumi par izpēti, kā mēs varētu sadarboties šajā jomā, ir sevišķi Eiro vidusjūras zonā. Es pārstāvēju to paneli, kad bija Barcelonā konference, es to tur pārstāvēju uh, Eiropas parlamenta vārdā, un, protams, es pārstāvu savus pilsoņus eh, no Zviedrijas, bet ir labi, ka mums ir tik plaša sadarbība. Mums ir eh, iepriekš izveidojusies arī sadarbība, eh, kooperējoties ar Baltijas jūras reģionu valstīm, un pateicoties šīm uh, labajam sadarbības garam mums ir iespēja mm, sastrādāties ar valstīm, mm, kas gan ir eh, esošās dalībvalsts, gan mm, ar tādām, kas par tādām kļuvuši tikai nesen. Es domāju, ir ļoti veiksmīgi mm, šāda eh, sadarbība, kooperācija sevi ir pierādījusi, aprobējusi, un tas ir labs modelis, ko varam pārnest arī uz mūsu darbu nākotnē. Apvērsnes 2020. Jūs runājat par uh, normām, kas jāizpild, lai varētu piedalīties programmā. Jāpatur prātā, ka jūs bijāt izvirzījuši ļoti konkrēts uzdevums prezidentūras laikā. Es, eh, protams, eh, labprāt redzēšu arī konkrētus priekšlikumus un iesaistīšos diskusijās. Savas grupas vārdā es iesniedzu grozījums un teicu, ka ir jārunā par šiem piekļuvas normām un eh, sākumā ir jāstrādā pie noteikumiem, bet pēc tam jāstrādā pie uh, dažādiem modeļiem, kā tas viss darbosies reālajā dzīvē. nozara par to izteiksies, zinātnieki par to izteiksies, ir ārkārtīgi daudz interesantu, kam tas ir svarīgi. Tādēļ piekļuvis noteikumiem ir jābūt vienkāršākiem. Es patiešām uh, gribētu no jums dzirdēt kādu noderīgu informāciju šajā kontekstā. Varbūt, ka savas prezidentūras laikā jūs šo uzdevumu līdz galam nepabeigsiet, bet eh, noteikti no tā neizdosies arī izvairīties. Tātad budžets un eh, apvērstiem 2020 paredzētais budžets. Jūs runājāt par dažādiem izaicinājumiem, ar ko esat gatavi cīnīties, īspēde, ehm, ietspēja attīstība un tā tālāk. Mēs zinām, ka izaicinājumi nekur nav pazuduši. Mēs piedzīvojam grūtus laikus, un tieši šī iemesla pēc mēs nevaram eh, ļaut, eh, lai mūsu prioritātes būtu fragmentizētas. Mums ir jāizvirz ļoti skaidrs prioritātes. kā mēs eh, varam parūpēties arī par attiecīgu finansiālu segumu, lai īstenot visu šīs prioritātes. Un visbeidzot par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu. Sākumā biju nedaudz skeptiski noskaņots, kādēļ viņiem tika paaugstināts budžets, bet pēc tam strādāju pie šī jautājuma un esmu mainījis savas domas, jo es saprotu, ka tas eh, patiešām nāks par labu, ir šie inovāciju centri un visi no deputātiem, kas ir uh, darbā pie šī jautājuma, teica, ka šie seši kiks ir jābalsta uz horizontāls plāksnes. Ko jūs domājat par to visu? Un tālāk par uh, projektu kontroli visā to norises gaitā. Paldies! Paldies! Hadi Gorgiju kungs lūdzu. Sveicināti! Es arī gribēju mūsu vidū sveikt Malas kungu un tāpat uh, sirsnīgi viņam pateicos, ka viņš mums tik skaidri un atklāti izklāstīja Kipras prezidentūras nostādnes uh, tieši šajā jomā. Gribēju pateikties eh, visai padomas prezidentūrai par eh, apņēmību, par to, ka jūs esat gatavi parūpēties par to, eh, lai pierādītu, ka Kipra kā prezidējošā valsts savu darbu var paveikt godam. Man ir divi jautājumi. Ministra kungs, apvāršanas 2020 programma. Uh, ir programma paredzēti 80 miljārdi eiro, bet tie ir sadalīti pa vairākiem gadiem. 31 miljārds tiks atvēlēts, lai varētu cīnīties pret svarīgiem izaicinājumiem, tātad darba tirgus, pārtiks produktu, nekaitīgums, energo apgādes drošība un tā tālāk. Un tad valstīm gadā ir atvēlēts 1,5 5 miljārdi eiro. Nu, īstenībā tā ir tikai niecīga daļiņa no Eiropas Savienības budžeta. Vai jūs domājat, ka šo proporciju varētu paaugstināt? Mēs paši esam uh, nosprauduši ļoti ambiciozus mērķus un uh, jāparūpēs, lai arī finansiālais sagums būtu atbilstošs šīm ambicijām. Pirms sešiem mēnešiem pie mums ieradās Dānijas pētniecības ministrs un apgalvoja, ka prezidentūra darīs visu, lai sarunas norisinātos ātrāk un glūdāk, ka ir jāizveido līdz māja mēnesim īpašā pieeja attiecībā uz programmu apvārsnes 2020, bet eh, viņi savus uh, solījumus eh, īstenoja tikai daļēji. Ko jūs esat paredzējuši darīt? apvārsnes 2020 budžeta labā. Un visu beidzot, katrs savu uzdevumu izprot nedaudz savādāk, visi nosprauž ambiciozus mērķus. Gribēju pavaicāt konkrēti jūs, ko jūs gribat panākt šajos sešos mēnešos, ko jūs gribat atstāt kā tādu Kipras prezidentūras mantojumu turpmākajām paudzēm. Paldies! Paldies! Neviens cits eh, nav pieteicies runāt. Nē, tomēr būtu koferkungs. Paldies priekšsēdētāji! Es arī gribēju izteikties. Ministra kungs, man ir tikai divi jautājumi. Jūs uh, paudāt cerības, ka pārēja no 7. izpētes pamatprogrammas uz apvēršanu 2020 būs gana raita un gluda. Uh, gribēju pavaicāt, kā šo gludo pārēju var īstenot. Ja padome mums nepiešķir attiecīgo finansējumu, lai vismaz izpildītu līguma saistības, kas eh, radās eh, septītās pamatprogrammas ietvaros, es eh, pieļauju, ka jūs esat par to informēts. Būtu patiešām ļoti interesanti dzirdēt jūsu atbildi. Otrs jautājums. Gribēju dzirdēt, ko jūs domājat par MVU piedalīšanos apvārsnes 2020 programmā. Es arī atsaucos uz kolēģi iepriekšējiem izteikumiem, it sevišķi uz eh, ko, portugāļu kolēģi teikto. Ir bijušas ilgustošas diskusijas par finansējuma asignēšanu, kas paredzēts tieši MVU. Nosauciet mums skaitļus - 0, 10, 20, 30. Cik daudz līdzekļu jūs vēlaties asignēt tam, lai MVU varētu piedalīties apvārsnes 2020 programmā? Uh, un vai jūs esat gatavi šo MVU instrumentu papildināt ar reālu finansējumu? Paldies! Bīnie, Loras. Labi, jā, vairāk deputāti pieteikušies izteikties nav, atkal došu vārdu ministra kungam, kas varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem un veikt gala komentārus. Lielas paldies par plašo jautājumu klāstu. Jāatzīst, ka daudz no tiem ir ļoti izaicinoši. Pirmkārt par EIT. Eh, e Jautājums no eh, Karlas kunga. Kad runājam par to vai jebkādu publisko-privāto partnerību, tad jāatceras, ka ir plašākais konteksts, konteksts un eh, šaurākais konteksts. Lielais konteksts ir tāds. Eiropā pētnieki līdz šim nav pārāk veiksmīgi iesaistījušies plašā sadarbībā ar privāto sektoru. Viens no vājākajiem vēsmas pos, vājākajiem ķēdes posmiem Eiropas akadēmija jās ir spēja piesaistīt finansējumu no uzņēmiem, ja, piemēram, salīdzinām mūsu situāciju ar ASV, kur tas sokas daudz labāk. EIT vai jebkādas jaunas tehnoloģija iniciatīvas, kas tiek sāktas septītās pamatprogrammas ietveros, es to saukt par inkubatoriem eh, attieksmes maiņai. Tie paredzēti, lai uzlabotu sadarbību Manuprāt, tas ir plašākais konteksts un galvenais princips, kas būtu jāievērā ro visā mūsu darbā, cenšoties panākt lielāku sadarbību starp privāto un uh, publisko partnerību. Atcerēsimies tālāk, ir trīs kiks no 3 miljardiem līdz 10 miljardiem investīcijās, un tagad pārējām uz daudz plašāku un ambiciozāku programmu. Protams, cik liela šī programma beigās būs, cik liela būs EIT programma, tas būs atkarīgs lielā mērā no daudzgad finanšu schēmas. Es aicinātu mums rīkoties pragmatiski. Mūsuprāt, patiešām ir nepieciešams eh, puslaika pārskats, un mums ir jāpārbauda, vai in, nozares eh, iesaisti ir sasniegusi 75%, kā tas tika plānots. Mums ir jā, jāsagaida pirmie rezultāti izglītības jomā. Manuprāt, mums ir nepieciešams strādāt labāk, ciešāk paraugoties uz strateģisko izpētes darba kārtību, jo tieši tas ietekmēs EIT. Jo tas iet roku rokā ar atliekušajām kopīgajām tehnoloģiju uh, Eh, iniciatīvām mm, apvārsnes 2020 eh, kontekstā. Mēs raugāmies uz IET, tā ir publiskā privātā partnerība, īpaši ietekmē tā arī izglītību, un mums kopumā vajadzētu traucīties uz tehnoloģiju iniciatīvām kā strateģisku ieguldījumu eh, pētniecības pamatā. IET ir ļoti svarīga loma spēlējuma Un mums jāatspogļo tas arī budžetā. Tālāk par piekļuvi. Jā, sapratu, mm, pareizi jūs runājāt par mazām un vidējām valstīm. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un lielā mērā tas eh, šīs mūsu eh, diskusijas eh, arī atbalso Eiropas pētniecības ietvarā. Eiropa Šādas diskusijas notikušas kopš 74. gada. Katru reizi, kad notikusi Eiropas paplašanāšanās, arvien vairāk ir notikušas diskusijas par to, vai jauno valstu iesaistīšanās ir tik veiksmīga, kā cerēts. Es ceru, ka, lai kādus lēmumus pieņemsim, ka tie būs balstīti cerot uz plāšu iesaistīšanos, cenšoties sasniegt labākos iespējamos rezultātus. Tas ir izaicinājums. Mums nav jāraugās uz uh, pamatprogrammu kā uz iespēju, bet kā uz izaicinājumu. Veikt struktūrālas uh, izmaiņas un pārmaiņas izpētē un uh, nozarē. Un jāapzinās, ka saskaramies ar riskiem. Uh, Eh, diskutējot par plašo iesaisti, eh, novirzīties no mūsu mērķiem un eh, runāt par to nevis kā par izaicinājumu, bet kā par iespējām. Kohēzijas politika. Šeit tā ir ļoti svarīga, un, jo tā visām mazā un vidēji lieluma valstīm, kam nav kapacitātes izveidot savu infrastruktūru, sasniegt izcils rezultāts. Tās var izmantot struktūra fondus daudz di eh, dinamiskākā, fokusētākā veidā, un es, protams, aicinātu komisiju cieši eh, raudzīties to, kāda valsts izmanto kohēzijas politiku, lai celtu savu kapacitāti, lai sasniegtu nepieciešamo izcilību, lai tā spētu piedalīties programmās, eh, kas protams, eh, ir visiem nozīmīgs. Es uzsvēru vārdu izaicinājums, un savā runā es jau uzsveru, ka tieši to arī domāju. Tālāk, eh, austrumu vidusjūras reģiona sadarbība piekrīt, ka, ja paceļam šo jautājumu, jāsaprot, ka tam ir gan politiska, gan eh, ekonomiska ietekme Eiropā. Mums vajadzētu atcerēties, ka mūsu kaimiņi ir valstis ar milzīgām iespējām ekonomiskai e, izaugsmai un sadarbībai, it īpaši enerģētikas jomā. Un e, es nedomāju par naftu vienu, es domāju arī citus enerģijas avotus. Un e, tas, tā ir eh, teritorija, kur esam konstatējuši ļoti veiksmīgu divpusēju sadarbību ar e, valstīm e, vidusjūras. E, Eh, dienvidu krasta valstīm, Ziemeļāfrikā un citām reģionu valstīm. Sadarbību gribam pastiprināt un eh, šo apņemšanos saucam par neitrālu politiku. Jo te ir runa par eh, valstīm, kas ir ļoti īpašā situācijā. Daudzās no tām ir notikušas satraucošas pārmaiņas. Uh, Un tāpēc runājot par pētniecību un īpašām ekonomiskām interesēm no abām pusēm, uzskatu, ka abas puses ir interesētas sadarboties un um, sadarboties produktīvā garā. Rodas kungam paldies par uh, jaukajiem komentāriem un Hansen kungam uh, Par to, kā veicināt uh, sadarbību, es ceru, ka jau atbildēju jūsu jautājumu. Tālāk par dalības nosacījumiem. Nu, visai ērkšķainākais jautājums. Tātad dalības nosacījumi. Es uh, šo diskusiju vēroju jau vairākus gadus, un šobrīd esam nonākuši brīdī, kad ir jāpieņem nopietni lēmumi. Dalības noteikumos parādās pāris aspektu, par kuriem droši vien jau zināt man jāpiemin, ka pēdējo 12 gadu laikā Eiropā esam veikuši eksperiments attiecībā uz eh, dalības nosacījumiem par finansējumu veidiem un tā tālāk. Un šobrīd mums vajadzētu pievērsties jautājumam par galveno principu. Ja ir e, pamatprincips e, par to, kā pieņemt e, lēmumus, tad tas ir jāievēro. Bet ja galvenā principa nav, un ja uh, raugāmies no labuma saņēmēja skatu punktu, nu, tad, protams, būs jāparedz daudzas atkāpes. To mēs centāmies darīt 6. un 7. pamatprogrammā. Un mums ir jākonstatē arī, kā tiek attīstīti dažādi jauni modeļi un pieejas, bet atcerēsimies, ka jārīkojas piesardzīgi. Es gribētu paust savu personīgo viedokli. Uzskatu, ka mēs varam nedaudz eh, atgriezties pagātnē, atcerēties piekto pamatprogrammu, kad eh, situācija bija nedaudz vienkāršāka un dzīve šķita mm, netik sarežģīta kā šobrīd. Arī attiecībā uz dalības noteikumiem. Daudzgadu finanšu schēma nākamā tēma, par kur tika uzdoti pāris jautājumi. Ja nemaldos, arī Takis eh, kungs uzdev par to jautājumu. Protams, ne jau tag, te un tagad es apspriedīšu to, ka, cik uh, izmaksās apvārsnes 2020. Bet uh, ņemu vērā pirmo reizi konstatējot, ka uh, parlaments grib palielināt budžetu. Šķiet, ka pagātnē tā tas nav noticis, tā kā es priecājos par šādu notikumu pavērsienu daudzējādā ziņā, bet mums ir jāraugās, kāda būs šī plašākā pakotne un, un ko iekļausim apvārsnī 2020. Savā runā gan pieminēja, ka mēs esam nosprauduši jau ambiciozus eh, mērķus Eiropa 2020 stratēģijā, un tāpat esam norādījuši, ka mums savi vārdi ir eh, jāpierāda ar konkrētiem darbiem. Un jāatceramies šo pamatprincipu, kā jūs norādījāt, mēs varētu e, nonākt pie citiem secinājumiem par daudzgadu finanšu schēmu un īpaši par to, kā sadalīt e, apvārsnes 2020 līdzekļu. Tālāk jūs uzdevāt jautājumus par EIT un kāds ir mans konkrētais viedoklis par KIKS. Kā jau norādīju, ir gan plašākais, gan šaurākais konteksts un pa vidu kaut kur ir budžets. Man ir aizdomas, lai gan neesmu pārliecināts, bet nu šķiet, ka izdosies panākt kompromisu šai jomā, kas padarīs situāciju vienkāršāku un arī skaidrāku. Harjori kungs. Paldies par jūsu jaukajiem vārdiem. Paldies par jaukajiem vārdiem. Man atbildē Mēs, kā prezidentūra, cerēsimies eh, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai atstātu pēdas vēsturē, ko jūs aicinājāt eh, mums uh, darīt. Kāds tad būs šis mūsu, uh, kāda būs mūsu ietekme? Mēs gribētu īpaši koncentrēties pāris dasjē un, un uh, vienošanās panākšanu attiecībā uz tiem. Jāatzīst gan, ka laika nav daudz ko mēs eh, gribam panākt, kas ir mūsu galvenie mērķi. Eh, mēs gribētu vienoties par eh, dalības nosacījumiem, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kurā mēs gribam vienoties par kopīgu pieeju diskusijās, kas šobrīd arvien vairāk briest un attīstās, un mēs gribētu uh, izvairīties no situācijas, kad nonākam divu pīlāru Eiropā attiecībā uz pētniecības finansējumu saņemšanu. Uzskatām, ka tā ir lielākais izaicinājums, jo šai jomā arvien turpina pieaugt politiskais spiediens. Tālāk, Kofera kungs, jā. Putikoferkungs, jūs uzdevāt ļoti nu, būtisku jautājumu, kā mēs panāksim pārēju no 7. pamatprogrammas uz apvārsni 2020. Ja pārdomu turpinās eh, pārtrauks finansējumu pēdējiem mm, plānotajiem projektiem, nu, es ļoti labi apzinos šo problēmu. Nu, tiešām. Iepriekšējā konkurētspējas padomē Dānijā es pār to jau izteicos eh, ļoti skaidri, ka. Negative message one can possibly. Ka mēs izsūtām ļoti negatīvu signālu, neizsniedzot naudu šiem projektiem. Ja um, mēs jau darām tādēļ, ka esam aizņemti ar citām lietām, tad mums vajadzētu censties tomēr uh, sekot mūsu ambīcijām, ko esam pauduši iepriekš. Es gan saprotu, ka dažas valsts saskars ar grūtībām Un tā tas es, nav tā, ka izpēta nebūtu mūsu prioritāte. Tā netiek nosprausta kā prioritāte vienkārši tādēļ, ka dažas dalībvalsts saskanas ar grūtībām un nevar to panākt. Tālāk par MVU iesaisti. Šobrīd ir runa par 20%, ko mēs atbalstām. Kā to sasniegsim? Raugoties eh, pagātnē, Jākonstatē, ka ir notikuši mm, eksperimenti ar attiecībā uz MVU iesaisti. Un mēs esam eh, spēlējušies ar skaitļiem, cenšoties nonākt pie 15%, kas bija septītās pamatprogrammas nosprostais mērķis. Nu, un kāpēc es saku, ka mēs esam žonglējuši ar skaitļiem un, un spēlējušies ar tiem, ka mūsu galvenā eh, politika bija panākt 15%, bet kad vārdi bija jāpārvērš darbos, Tad mēs centāmies pievilkt eh, skaitļus eh, aiz astes, un kad eh, tas neizdevās, tad mēs nedaudz piepušķojām skaitļus. Un līdz ar to mēs nonācām nevien pie programmām, kas veicina MVU iesaisti līdz 20%. Mums tas ir jādara jau pašā programmas sākumā, jo iepriekš programmās esam tam pievērsuši uzmanību pašā pēdējā brīdī un darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai skaitļus varētu vienkārši sasniegt. Uh, Un eh, atcerēsimies, ka MBU ir eh, lokomotīvas, kas virza uz priekšu Eiropu, nu, un mums vajadzētu tos atbalstīt tāpat kā eh, ASV atbalsta savus MBU. Mums ir jāļauj MBU palīdzēt ekonomikas izaugsmē, jo tieši tie palīdzēs mums izkļūt no krīzes. Un vēl es gribu uzsvērt, ka Jau iepriekš pieminēju kopīgās tehnoloģija iniciatīvas EIT un citas publiskās part eh, privātās partnerības. Arī HAPS, ko vajadzētu KMU vajadzētu iesaistīties citos veidos un instrumentiem, kas dod tiem papildus pievienoto vērtību. Ne tāpēc vien, ka uh, MVU sadarbojas ar lielākiem uzņēmumiem un iesaistās divpusējā sadarbībā, bet tādēļ, ka MVU publisko un privāto partnerību izmanto e, nonākot pie pētniecības, kas e, labāk reaģē uz tirgus vajadzībām. Es gribu uzsvērt, cik šo nāves ielai, kas pastāv starp pētniecību un reālām tirgus vajadzībām. Šī um, atstarpe ir jāsamazina un uh, šo bezdibeni vajadzētu aizpildīt ar strateģiskām iniciatīvām un privātās un PPP ir jāiesaista vairāk MVU. Ceru, ka atbildēs jūsu jautājumiem. Ministro, credo sia stato un dibattito. Paldies, Pinstrikungs. Es eh, domāju, ka šīs debatas bija ļoti augstu novērtētas klausītāju vidū. Ņemot vērā jūsu prezentāciju, ņemot vērā atbildes, tas bija ārkārtīgi interesanti. Lielas paldies jums visiem un uz drīzu tikšanos. Paldies, paldies, ministra kungs. Dargie kolēģi, atgādināšu jums, ka atsāksim darbu 15.00 uz tikšanos.